Like to... Dargie kolēģi, es gribētu sākt sēdes. Šī sēde tiek straumēta, un es gribētu sākt ar darba kārtības pieņemšanu. Darba kārtības kontekstā man ir e, daži paziņojumi. Pirmkārt, Ugjas kungs. E, informēja sekretariātu, ka viņš nevarēs apmeklēt šīs dienas sanāksmi, un tāpēc viedokļa apmaiņa par viņa viedokli atzinumu par reģionālajām lidostām, kas ir sastais darba kārtības punkts, tiek pārcelts uz rītdienas rīta sēdi pēc astotā punkta, kas ir Fransu Alfonsi ziņojums Un šajā sakarā es gribētu arī jautāt, vai Alfonsī kungs varētu būt elastīgs, ja šodien paliek uh, brīvs laiks, tad mēs varētu apspriest viņa punktu. Iespējams, ka mēs varētu, ja nepabeigt to, tad vismaz iesākt, lai mums ir mazliet vairāk laika. Un mēs nesam tik, tik steidzīgi. Un tad pēc viedokļa apmaiņas ar ministri es gribētu jūs informēt ļoti īsi par to, kas E, ir iekļauts desmitajā darba kārtības punktā, un es gribētu saņemt informāciju no jums, cik tālu mēs esam ar šo punktu. Un es izskaidrošu visu šajā sakarā, bet es to darīšu pēc viedokļa apmaiņas ar ministri. Šie ir iespējamie grozījumi mūsu darba kārtībā. Ja jūs neesat pret, tad mēs varam tādā veidā to pieņemt. Tālāk otrajā punktā, kas ir iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšanas sēd notika 14. novembrī, protokols ir pieejams un, kā parasti, tiks uzskatīts par pieņemtu sēdes beigās, ja neizskatēs nekādi iebildumi šim protokolam. Tālāk priekšsēdētāju paziņojumi. Kā jau es sacīju, tie notiks pēc viedokļa apmaiņas ar ministri Elžbietu Bienkausku, kura ir reģionālās attīstības ministra Polijā un ziņos mums par paveikto kohēzijas eh, politikas ziņā. Polijas prezidentūra tuvojas um, noslēgumam pagājušajā nedēļā vispārīgo lietu padomē mēs eh, arī skatījām šos jautājumus, un esmu pārliecināta, ka ministres kundzei būs mums eh, daudz sakāmā, pēc tam notiks diskusija Un tāpēc bez liekas kavēšanas es gribētu tagad lūgt uh, izteikties Elžietu Benkovsku, kas ir Polijas reģionālās attīstības ministri. Paldies, priekšsēdētāja laiks, tik tiešām rīt ļoti ātri. Es atceros, kā mēs tikāmies 2. jūlijā mūsu pirmajā sanāksmē Polijas prezidentūras uh, laikā. Un tagad mēs tuvojamies Polijas prezidentūras noslēgumam. Polijas prezidentūru e, norit īpašā Eiropas darba kārtības brīdī, jo jūnijā tika iesniegts e, e, paziņojums pār budžetu 2014. un 2020. gadam, pēc tam oktobrī likumdošanas paketes konkrētām politikām un paralēli formālās debats tika uzsāktas par visiem izaicinājumiem, ar kuriem ir saistām šīs politikas un kas saistāms ar to īstenošanu un finansējumu. Un šobrīd mēs esam tādos ekonomiskos apstākļos un tādā situācijā, kādu mēs zinām, Un jānorāda, ka šīs debats bija ļoti karstas, pat ja mēs mēģinājām ieturēt ritmu un pieturēties pie programmas, kuru mēs piedāvājam jūlijā un, un kurai mēs sekojam. Saskaņā ar polijas prezidentūras lozungu kohēzijas politikai ir jābūt ar diferencētu reakciju, ņemot vērā Eiropas eh, Savienības izaicinājums, un tie galvenie mērķi, ko mēs jums nospraudām, bija stiprināts visus kohēzijas politikas atribūtus, piemērojot uh, integrējošu un teritoriālu atpieju attīstībai, un bez tām pilnīgi visi, ar kuriem mēs tikāmies šajā sakarā, piekrita, ka mums ir galvenokārt jādomā par rezultātiem. Polijas eh, prezidentūras ietvaros notika debats par komisijas priekšlikumu par regulējumu kohēzijas politikai 2014. un 2020. gadam. Notika 13 darba grupu sanāksmes padomē kas bija veltīts šiem jautājumiem, un dalība valstis darīja zinām savas nostājas un savus viedokļus un atzinumus par daudziem jautājumiem. Stratēģiskā programmēšana, kon tematiskā koncentrācija, nosacījumi un ter teritoriālās attīstības instruments. Es sīkāk eh, par to tūlīt runāšu, bet par diviem pirmajiem punktiem - strateģiskā programmācija un tematiskā koncentrācija - mēs varējām spērt lielus soļus uz priekšu. Mēs krietni vien pavirzījām tālāk debates, un Dānijas prezidentūrai tālāk nodosim jau dosjē pie kuriem mēs esam krietni pastrādājuši. Tāpat arī mēs organizējam četras tehniskas sanāksmes, kas tika veltītas tiem pašiem jautājumiem, un uh, parlamenta pārstāvji arī tajās piedalījās. Es eh, sīkāk pastāstīšu par sarunām, bet tas ir iekļauts ziņojumā par padomes sanāksmēm saistībā ar šo regulējumu projektu, ko mēs saucam par progress reportu angļu valodā, un ir jautājumi, kur ir nepieciešams politisks atbalsts un kas tika skatīti debatēs, ministru sanāksmēs arī. Šis jautājums tika skatīts vispārīgo lietu padomē, kas notika pirms trim dienām, 16. decembrī. Dalību valstis ar gandarījumu atzīmēja, kādas bija komisijas piedāvātās izmaiņas konkrēti attiecībā uz spēcīgo saikni starp kohēzijas politiku un stratēģiju 2020 eh, un eh, pastiprināta integrēta pieeja gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu, e, tāpat arī reģionālā un vietējā līmenī. Protams, mēs atzīstam, ka komisijas priekšlikumi ir labs pamats darbam, labs saruna pamats, bet visas delegācijas atzīmē to, ka vēl ir nepieciešams padziļinātas diskusijas konkrēti par tiem instrumentiem, kā šīs politikas var realizēt un kādi mehānismi būtu piemērojami sarunu laikā vissvarīgākie punkti, kas izskanēja, bija sekojošie. Pirmkārt, dalība valstis eh, ar gandarījumu uzņēma komisijas priekšlikumu par stratēģisko ietvaru, kas būtu kopīgs. Visi uzskatīja, ka Šis strateģiskais ietver dokuments dos iespēju mums uzlabot kohēziju starp nacionālajām politikām, Eiropas politiku un stratēģiju Eiropa 2020. Tomēr jāatzīmē, ka šo dokumentu pieņemšanas mehānisms, komisijas pie, piedāvāto dokumentu pieņemšanas mehānisms nav pilnībā adekvāts, ņemot vērā dokumentu lomu, jo komisija piedāvāja, lai tas būtu diliģētais akts, kas tiktu pieņemts tikai Eiropas komisijā. Un pēc debatēm, kas notika, prezidentūra piedāvāja, lai šis strateģiskais kopējais ietvers tiktu pieņemts kā likumdošanas akts, tātad pielikums vispārīgajam regulējumam, ko pieņem parlaments un padome. Šāds risinājums, manuprāt, dos iespēju šo dokumentu padarīt redzamāku politiskā ziņā un piešķirstam lielāku svāru. Šis priekšlikums atbilst Polijas prezidentūras gribai stiprināt kohēzijas politikas redzamību Eiropas politiskajā arhitektūrā. Un šobrīd var sacīt, ka šis priekšlikums tika uzņemts pozitīvi no lielākās daļas pat, vai varbūt pat no visām delegācijām, no visu delegāciju puses. Pat no delegācijām, kas bija sākotnēji mazliet svārstīgas vai nepiekāpīgas. Ir jāuzlabo kohēzijas starp Eiropas un nacionālajām politikām, kā es to sacīju, ar stratēģiju 2020, un tāpēc eh, lielākā daļa dalību valstu darīja zinām savus šaubas un savus jautājumus pēc komisijas priekšlikumiem konkrēti par mehānismiem un ieteikumiem dalību valstīm katru gadu, tam vajadzētu kalpot kā atsaucas punktam, lai varētu tālāk izvēlēties tematiskos mērķus. Formālā saru tikšanos laikā ministri bija pret šādu pieeju. Viņi norādīja, ka šāda veida dokuments nebūtu vispiemērotākais. Un tāpat arī jāsako tam, kādas ir īstenotās reformas. E, Dalībvalsts uzskata, ka partnerattiecību līguma tieši tāpat kā kopīgais e, strateģiskais ietvars Eiropas līmenī mums piešķirtu vispārīgu ietvaru e, programmēšanas darbam. Dalībvalstis arī pasvītroja to, ka ir nepieciešams racionalizēt līgumu un programmu saturu un atbrīvoties no jebkāda veida darba pārklāšanās, kā arī pārbaudīt eh, veicamības iespējas. Komisija arī nāca klajā ar jaunu tematu, eh, par kuru es eh, runāšu sīkāk pēc brīža. Konkrēti Šeit ir runa par priekšlikumu, lai izveidotu jaunu tematiskās koncentrācijas eh, mehānismu, jeb angļu valodā ring fencing. Dalība valstis eh, sacīja, ka tās atbalsta eh, koncentrāciju ap prioritāriem tematiem un gribēja vērst arī uzmanību uz to, ka ir nepieciešams izveidot konkrētus nosacījumus reģioniem, dalībvalstīm un tā tālāk. Un arī tas tika prezentēts vispārīgo lietu padomē 16. decembrī. Prezidentūra tāpat arī piedāvāja šos jautājumus skatīt e, līguma skatīšanas lai, gaitā, lai tas netiktu vienkārši uzspiests. Dalībvalstis atbalstā nosacījumu izveidošanu, norādot, ka galvenai mērķim ir jābūt eh, nodrošināt eh, iespēju īstenot, eh, panākt programmas panākumus. Un tika pasvītrots arī tas fakts, ka komisijas piedāvātie e, pasākumi pietiekami neatspūgļo realitāti. Tāpat arī pastāv e, vairākas bažas šo nosacījumu sakarā konkrēti makroekonomiskie nosacījumi un tie ir ļoti bieži tālajošāki nekā kohēzijas politika, tālajošāki nekā dalībvalstu vai kom, eh, komisijas kompetences pārsniedz šīs kompetences. Dalība valstis tāpat arī pozitīvi atzīmēja gribu stiprināt teritoriālo attīstību. Šeit mēs esam pašā debašu sākumā. Un uh, ir pastāv jautājumi par instrumentu izmantošanu FEDER un Eiropas sociālajiem fondam. Un šķiet, ka tas sistēmu tā vietā, lai to vienkāršotu, padara to sarežģītāku. Kā jau es sacīju polijas prezidentūrai, ievērojami izdevās pavirzīt uz priekšu divus blokus strateģisko eh, programmēšanu un eh, tematisko koncentrāciju. Tāpat arī mēs uzsākām sarunas par nosacījumu tēmatu un par teritoriālo aspektu ministru tikšanās, kuru jau es pieminēju vairākas reizes, vispārīgo lietu padomas ietvaros, manuprāt, vainagojās panākumiem, un es ceru, ka nākamās tikšanās tuvāko prezidentūru laikā not, noritēs tikpat veiksmīgi. Svarīgs rezultāts, ko mēs varējām konstatēt, ir tāds, ka notiks sarunas par vispārīgo regulējumu 1083. Pirmkārt šeit ir runa par e, finansējuma instrumentiem un pagaidu līdzfinansējumu dalībvalstīm, kas atrodas sarežģītā situācijā finansiāli. Bez tam es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par sadarbības gāru, par apņēmību no parlamenta puses un par to, ka mēs varējām pietiekam veikli strādāt ar šiem jautājumiem. Tāpat arī mums izdevās eh, iz, strādāt pie ieteikumiem attiecībā uz Eiropas Savienības um, ieteikumiem Baltijas jūras reģionām, un pēdējā versija šiem dokumentiem tika pieņemta vispārīgo lietu padomē 15. novembrī. Tāpat arī mēs organizējām vairākas sanāksmes un konferences neformālajā debašu sadaļā Mēs runājām par instrumentiem un par mehānismiem, kas varētu stiprināt integrētu teritoriālu pieeju kohēzijas politikai, kā arī kas būtu orientēta uz rezultātiem. Dalībvalstis piedalījās aktīvi šajās debatēs, tieši tāpat arī Eiropas institūcijas, universitātes, eksperti. Uh, kas eh, strādā uz vietām, un bez tam grib izmantot iespēju, lai pateiktos parlamentu pārstāvjiem, jo, manuprāt, nenotika neviena pati sanāksme, kura būtu noritējusi bez Eiropas parlamenta, bez Eiropas parlamenta deputāta dalības. Tāpat arī es gribētu atgādināt, ka ir reģija e, komitejas delegācija, kas oktobrī apmeklēja Varšavu un vēlos pateikties par ļoti auglīgajiem debatiem, kas notika likumdošanas pakets e, sakarā un par kohēzijas politikas nākotni, kā arī tās virzību uz rezultātu sasniegšanu. Svarīgākie secinājumi, ko mēs varam izdarīt par šo pusgada darbu ir iestrādāti Polijas prezidentūras secinājumos par Eiropas Savienības teritoriālo politiku un kohēzijas politikas nākotni. Tāpat arī ir vēl viens dokuments, kur virsraksts ir ceļu karte, lai veicinātu un stiprinātu integrētu un teritoriālu pieeju, lai atbalstītu teritoriālo e, Eiropas e, darba kārtība 2020. Šajā sakarā notika plašas konsultācijas ar dalībvalstīm, ar Eiropas institūcijām konkrēti neformālās ministru tikšanās reizē Poznaņā. Prezidentūras secinājumi un šī ceļu karta, par kur es tikko runāju, skaidri parāda to, ka pastāv acīm redzama saikne starp teritorializāciju un efektivitāti efektivitātei ir jābūt mūsu pamatkritērijam, kuru mēs izmantojam teritoriālai pieejai, un tam ir jābūt arī mūsu darba gala rezultātam. Gribu arī sacīt, ka nav neviena vienota universāla risinājuma, ko varētu attiecināt uz pilnīgi visām teritorijām, tāpēc mums ir jābūt elastīgiem, plānojot darbus, veicot politiskas darbības un jārīkojas tā, lai lēmumi tiktu pieņemti pareizajā līmenī katrai teritorijai. Tas ir īpaši svarīgi. Teritoriālā pieeja ir arī efektīvs rīks, lai sasniegtu mērķus, ko ir nospraudusi Eiropas Savienība, jo ja mēs izveidojam saiknes starp pārējām darbībām ar vienotu potenciālu visām Eiropas Savienības teritorijām, un arī Lisabonas līgums norāda, tāpat kā visas sanāksmes parāda to, ka teritoriālā darba kārtība 2020 eh, var kalpot kā pamats visām teritoriālās intervences politikām Eiropas Savienībā nākotnē. Un šis punkts ir cieši saistīts ar e, vietējo līmeni, kur īpaša loma ir municipalitātēm. E, tas ir attīstības dzinējspēks teritorija attīstībā, pat ja pastāv ārkārtīgi daudz problēmas, un tāpēc ir jādomā par iespējām, kā varētu ņemt vērā īpašo pilsētu raksturu. Vēl viens punkts, par kuru mēs runājām, ir Eiropas teritorija sadarbība. Prezidentūra noturē debates par par nacionālo programmu, sadarbības programmu nākotni, kas tika uzsākt jūlijā. Bez tam prezidentūra organizēja debats starp dalību valstīm ar Eiropas komisiju par pārnacionālā sadarbības programmu, kas tiek īstenota ārpus Eiropas Savienības robežām. Un esmu gandarīta, jo viss, ko mēs paredzējām, tātad laba sadarbība vai īstenotās programmas ārpus Eiropas Savienības tiktu balstītas uz kohēzijas politikas principiem, lai šie principi tiktu pieņemti no visām pusēm. Un šajā sakarā īpaši vēlos pateikties Somijai par sanāksmes organizēšanu pagājušajā nedēļā, par partnerattiecībām ar vairākām valstīm eh, Varšavas procesā kur mēs runājam par programmām, kas tiek īstenotas ārpus Eiropas Savienības robežām. Kopsavilkumā šīs neformālās debatas pēdējā pusgada laikā vēlos pasvītrot, ka ir ļoti spēcīga griba no dalībvalstu un reģiona puses, lai stiprinātu kohēzijas politikas efektivitāti, gan koordinējot darbības pa nozarēm, tātad šeit ir runa par kopīgo stratēģisko ietvaru, kā arī tematiskā koncentrācija e, struktūrālā ziņā un pastiprināta teritoriālā sa e, sadaļa, kā arī izvērtēšanas darbs. Bez tam visās padomes formālās sarunas pievērs uzmanību šiem jautājumiem un esam pārliecināti, ka debats turpināsies gan Dānijas, gan Kipras prezidentūras laikā. Un noslēgumā es vēlos vēlreiz pateikties visiem Eiropas parlamenta pārstāvjiem par ļoti aktīvo dalību Polijas prezidentūrā, un es ceru, ka divu tuvāko prezidentūru laikā. Mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem un ceru, ka divu tu, turpmāko prezidentūru laikā mēs varēsim pabeigt darbu pie šīm likumdošanas paketēm. Paldies! Paldies, ministrs kundze! Paldies! Un došu vārdu Šetlas eh, kundzei. Ja, vielen Dank. Ähm, ich ähm, finde das sehr wichtig, die Arbeit, äh, die die Pol Paldies. Äh, es domāju, ka polijas prezidentūras veikums ir patiešām svarīgs. Pirms tam Eiropas parlamentam nebija koplēmuma pilnvaru, un tādēļ e, ir ārkārtīgi patīkami, ka parlaments un padomi var kopīgi izvērtēt šos tekstus, un parlaments var paust savu nostāju. Šajā kontekstā man ļoti interesē sekojošais. Kā turpināsies darbs padomē? Sarunās, kuras jūs vadījāt ne tikai par šīm tēmām, bet arī kopumā vispārēji rakstura diskusijās, kas jums ir bijušas darba grupās par regulām, vai jūs varētu pateikt, uh, kuri punkti komisijas projektā tiks pilnībā noraidīti no padomas puses, kuri ir pilnībā nepieņemami. Pat kurus punktus pa, padome mēs nevarētu pieņemt? Vai jūs varētu sniegt, ievi, sniegt priekšstatu pār padomas pozīciju? Paldies. Nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī Polijas prezidentūras pārstāvei. Mūsu komitejā kohēzijas politika rod risinājums ilgtermiņā dažādiem izaicinājumiem ekoloģiskiem, sociāliem, ekonomiskiem, un tas ļauj tieši ilgtermiņā samazināt atšķirības reģionu starpā. Mans pirmais jautājums ir par to, kāda ir jūsu nostāja, kāds ir jūsu attiecības ar uh, valstīm? Uh, Jautājumā par to, vai būtu iespējams nodrošināt nepieciešamos līdzekļus, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem, tas ir pirmais jautājums. Un otra lieta, par ko jūs runājāt pirms brīža, makrokondicionalitāte. Eiropas parlaments ir pieņēmis nostāju. Parlaments noraidīja jebkādu veidu um, šādu te, uh, makro stabilitāti, kas būtu um, balstīta uz izaugsmu, bet šobrīd komisija tomēr uzstājas to, ka šāda pasākuma būtu nepieciešama. Un tiek apgalvots turpmāk, ka ja kāda no dalību valstīm um, būs ar pārlieku lielu deficītu un mēnešu laikā nereaģēs, lai uh, pārorientētu savu investīciju politiku, un um, tātad nepanāks uh, valsts līdzekļu sakārtošanu, tad šos maksājumus var pārtraukt. Mans jautājums būtu sekojošs. Vai Polijas prezidents šobrīd atzīst, ka kohēzijas politika tas nav sankciju līdzeklis, kā vērsties eh, pret valsti, kurai būtu jāsakārto budžets? Un otrs risks, ja mēs uzsākam šāda veida praksi, tad, diemžēl, mēs apdraudam eh, programmācijas principu, uzspiežot, eh, um, zinām, neskaidrību attiecībā uz projektiem. Tātad, kāds būs, jo, bū, kāda būtu atbildi uz šo jautājumu? Paldies, un tagad vārds Ulrika Manrai. Paldies priekšsēdētājiem. Es pateicos arī ministras kundzei par ārkārtīgi eh, labo kopsavilkumu. Mans jautājums būtu par sadarbību reģionu jeb teritoriju starpā. Jūs teicāt, ka tas ir viens no izšķirīgajiem jautājumiem Polijas prezidentūrai, un es vēlētos zināt, cik tālu eh, šobrīd ir pavirsījušās sarunas par eh, šo sadarbību, teritoriālo sadarbību, un vai būtu kādi pretrunīgi punkti kas būtu izraisījuši debatas padomē. Un tāpat es vēlētos zināt arī, kur ir tie punkti, kurus jūs esat uzsvēruši polijas prezidentūras laikā. Paldies! Varbūt jūs varētu tagad atbildēt uz pirmajiem jautājumiem, ministrs Kundze. Šeteres kundze jautāja par uh, kādi būs nākamie svarīgākie soļi, ja uzdevumi Dānijas prezidentūras laikā. Mēs vēlamies, lai darbs virzītos uz priekšu un lai mēs uh, varētu paveikt pēc iespējas labāku progresu jomās, kas mums ļautu uzsākt uh, programmēšanas darbu pēc iespējas ātrāk. Tādēļ mēs koncentrējamies uz strateģisko programmēšanu un teritoriālās uh, pieejas izmantošanu attīstības jomā. Tagad šīs divas jomas tiek nodotas Dānijas prezidentūras pārziņā. Uh, Šajā jomā, jo sevišķi pēc, eh, sevišķi pēc pēdējās vispārējo lietu padomas sanāksmes, dalībvalstis ir vienojušās mainīt risinājumu, izmantot citu risinājumu. Tātad joma, kura ir jāpiln, jāpilnveido turpmākajā darbā, attiecas uz nosacītību un ter teritoriālo attīstību. Es uzskatu, ka joprojām būs nepieciešams plašas debatas par šīm tēmām. Šetars kundze arī jautāja, kuras tēmas mēs uzskatām par vissarežģītākajām un visjutīgākajām. Makro nosacītība būtu viena no šādām tēmām, limiti ir nākamā tēma un infrastruktūras instruments, kurš palīdz sasaistīt dažādas Eiropas daļas. Tātad šīs ir trīs jomas, par, eh, kur, eh, kurās dažādās dalībvalstīs tiek izmantotas dažādas pieejas un kur nepastāv, eh, tādas, nepastāv vienošanās. Kas attiecas uz kohēzijas politiku? pašreizējās krīzes kontekstā mēs joprojām vēlamies uzsvērt, ka šīs jomas, kurās mēs darbojāmies, norisinājās uh, paralēli uh, diskusijām par daudzgadu finanšu plānu. Es domāju, ka dalībvalstis apzinās to, ka Polijas prezidentūra e, vēlējās panākt, ka kohēzijas politika kļūt, kļūst, orien, eh, kļūst vērsta uz investīcijām un attīstību. Tad tā spēs nodrošināt, eh, nodrošināt pozitīvu progresu Eiropas Savienībā. Protams, mums arī jāpatur prātā visi nosacījumi un noteikumi, eh, kuriem saskaņā mums ir jādarbojas. Tad politika, kas ir vērsta uz attīstību, ir eh, vienīgā ieguldījuma politika, kas pašlaik pastāv Eiropas Savienībā. Tātad eh, metodes ir mūsu rīcībā, tās tikai jāizmanto. Jūs runājāt par nosacītības faktoru. Kā jau minēju iepriekš, makro nosacītības uh, īstenošana ir saistīta ar noteiktiem makroekonomiskajiem indikatoriem. Un saikne starp šiem indikatoriem kohezijas politiku e, rada daudz strīdu, tad šeit vēl nav konkrētas vienošanās. Dalībvalstis uzskata, ka šo divu, e, divu faktoru apvienošana, makroekonomiski indikatori un politika, e, sodītu dalību valstis. Būtībā tātad kohēzijas fondu uh, liekšana nebūtu pareizais risinājums. Jo sevišķi tad, tas attiecas uz dalību valstīm, kuras šobrīd krīze ir skārusi vissmagāk, tad tas nav attaisnojams. Un dalībvalsts ne, neatbalsta šādu pieeju. Kas, atot, kas attiec teri, uz teritoriālo sadarbību Eiropā, tad šeit gan oficiālajās, gan neoficiālajās diskusijās šī tēma ir bijusi mūsu darba kārtības uh, pašā uh, augšgalā. Un, uh, eh, dalību valstis. Dalībvalstis vēlas, lai šie plāni tiktu iekļauti strateģiskajos dokumentos, lai tiktu izmantot tā saucamie ring fencing mehānismi. Un uh, Eiropas komisijas priekšlikumā na, netiek piedāvātas ieguldījuma programmas, kas būtu svarīgs, eh, eh, svarīgs eh, mehānisms pārobežu infrastruktūras uzlabošanā, kas attiecas uz maksimālo uh, finansējuma uh, griestu noteikšanu, tad uh, tas ir noteikti 75% līmenī. Šie, šie, šie limiti šie limiti būtu zemāki nekā tas ir noteikts eh, sākotnēji 85%. Polijas prezidentūras mērķis bija pirmām kārtām panākt vienošanos par, par konkrētiem eh, jautājumiem un izvērtēt eh, kohēzijas politikas pirmo mērķi. Mēs organizējām pirmo konferenci, kurā piedalījās dažādas statotikas programmas šajā jomā. Mēs vēlējāmies pievērst uzmanību šīm programmām un padarīt tāds, tās eh, redzamākas. Secinājumi, kas tika gūti atvērto di eh, durvju dienu laikā, izraisīja vērtīgas debates. Joprojām eh, notiek diskusijas, tomēr e, mēs vēl nevaram izdarīt konkrētus secinājumus. Tomēr es uzskatu, ka diskusiju cikls, kuru mēs uzsākām e, tā saucamā Varšavas procesa laikā, e, skar ārējās robežas, Eiropas Savienības ārējās robežas, un es domāju, ka diskusija virzās pareizajā virzienā, un Dānijas un Kipras prezidentūras to turpinās. Paldies! Polijas prezidentūras eh, darba programmas izvērtēšanas kontekstā vēlos jautāt par jaunākajiem sasniegumiem eh, attiecībā uz teritoriālo dimensiju un turpmāko kohēzijas politiku, kas tiek piedāvāta. Eiropas parlaments aizstāv koncepciju, ka tiek aizstāvētas investīcijas, kas balstās uz eh, konkrētiem mērķiem. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka kopējais, kopējā pieeja attiecībā uz Eiropas struktūra fondu un citiem finansēšanas līdzekļiem e, mums nevajadzētu, nevajadzētu pārāk koncentrēties uz centralizētu pieeju. Tādēļ mums ir jāizmanto drīzāk integrēta pieeja. Uh, Prezidentūras rezultāti uzsver katra atsevišķa reģiona nozīmīgumu un palīdz noteikt, noteikt konkrētu reģionu vajadzības. Lai sasniegtu Eiropas Savienības izvirzītos mērķus, ir jāņem vērā atsevišķu reģionu īpatnības. Jaunajā kohēzijas politikā, kura tiks eh, integrēta Eiropas Savienības līgumā ir svarīgi, lai kohēzijas politika tiktu es, eh, iekļauta kopējā Eiropas Savienības politikā, ņemot vērā Eiropas eh, Savienības 2020. gada stratēģiju. Kāds varētu būt atskaites punkts Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijai? Mēs esam nonākuši tajā posmā, kad Eiropas eh, turpmākā darba stratēģija eh, dzīvo pats savu dzīvi, un mēs redzam, ka tematiskie mērķi, kas ir iekļauti šajā stratēģijā, Eh, jau tiek īstenoti, vai varētu nodrošināt to, ka visas regulas, kas ir pieņemtas, eh, uzlabotu teritoriālo kohēziju. Paldies! Kā es sapratu, tas nebija īsti jautājums, bet komentāri. Tomēr, ja jūs vēlēsieties komentēt, eh, tad varēsiet. Tad Derek Vona kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā pārējie vēlos pateikties Polijas prezidentūrai par to, par viņu veikumu attiecībā uz reģionālo politiku. Visgrūtākais šajā posmā jums ir izstāstīt Eh, kāds tad būs nākamais solis, jo dalību valstīm ir ļoti atšķirīgi viedokļi par turpmāko kohēzijas politiku. Tomēr, manuprāt, ir svarīgi mums šajā komitejā eh, gūt pēc iespējas vairāk atbilžu, jo mums ir tas gods, ja jūs esat mūsu vidū. Un jūs pieminējāt eh, kādu svarīgu punktu makro no, nosacītību. Vēlos runāt par Eh, par darba rezultātu rezervi, par kuru jūs vēl nerunājāt. Tātad, ko dalībvalstis domā par šo jautājumu? Un vai jūs varētu pateikt, eh, kādi ir galēji, galīgie termiņi, kurus dalībvalstis atbalsta? Jo šobrīd iespējams dalībvalstīm nav bijis pietiekami daudz laika, lai uh, iztērētu piešķirtos līdzekļus. Tātad, kāda ir darba rezultātu uh, rezerve? Uh, Nākamais at jautājums attiecas uz pilsēt, e, pilsētu, pilsētām un pilsētu teritorijām. Tātad kurš izlems, e, kas ir pilsēta un kas ir pilsētas teritorija? Varbūt reģioniem vajadzētu izlemt šo jautājumu. Un pēdējais jautājums attiecas uz vispārējo finansējumu līmeni, kas uh, tiks piešķirts kohēzijas politikai uh, pēc 2020. gada. Tātad, vai dalībvalstis atbalsta šos priešlikumus? Manuprāt, dažas dalībvalstis varētu pieprasīt uh, budžeta samazinājumu uh, attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Uh, vai tās ir tāds vispār pieņems viedoklis dalībvalstu vidū, vai arī nē? Paldies! Paldies, Oģī Flaseks! Paldies, priekšsēdētāji, ministrs kundze. Ļaujiet man paust prieku par sadarbību ar Polijas prezidentūru Mēs uh, esam sadarbojušies ar dažādām prezidentūrām, un, manuprāt, mūsu komiteja ir tā, kura ir ļoti daudz iesaistījusies šajās diskusijās un sarunās. Un mēs esam ļoti gandarīti, ka esam varējuši būt šī procesa daļa. Ir vairāk pozitīvi aspekti, kurus, eh, kuriem vēlos pievērst uzmanību, kā arī man ir daži jautājumi. Es atbalstu pašreizējo līdzfinansēšanas uh, eh, pieju, sevišķi uh, attiecībā uz dalību valstīm. Man ir prieks, ka uh, notiek saskaņošana attiecībā uz šo finanšu līdzekļu izmantošanu. Kas attiecas uz efektivitāti un darba rezultātiem, man ir jautājums. Mēs zinām, ka konkrētos reģionos pa, pastāvīgi tiek iepludināti līdzekļi, piemēram, Masadžorne reģionā Itālijā un vairāk gadu laik, eh, laikā PVN eh, šajā jomā nepieauga. Kā jūs izvērtējat šo jomu? Ja komisija saka, ka var izmantot vienotu pieeju, vai tas nozīmē, ka mēs varēsim noteikt dažādu fondu proporcijas, vai mēs tādā veidā neierobežosim eh, manevrēšanas iespējas, kas ir dalību valstīm izmantojot šos finanšu līdzekļus? Uh, Manuprāt, mēs nevēlamies e, sodīt nevienu dalību valsti. Kā jūs vēl, vēlaties īstenot šos konkrētos nosacījumus attiecībā uz kritēriju izpildi? Un mans otrs jautājums ir sekojošs. Vai mēs nesasienam sev rokas šajā jomā, izmantojot šos fondus? Paldies! Paldies, Inces kundze! ministrs, vārds ministrs kundzei. Tā kā netika uzdots eh, Stavrakis kunga jautājums, tad vēlos pievērst, eh, pakomentēt eh, tēmu, par kur jūs man jautājāt. Polijas prezidentūra jau uh, uzsākus diskusijas par integrēto pieeju. Un Mums ir jāvērtē katrs reģions atsevišķi. Tas ir fakts. Mēs eh, esam panākuši, pie, esam pievērsuši daudz pozitīvas uzmanības eh, kopējā vienotā strateģiskā ietvera dokumentam, un šis dokuments ļaus mums panākt to, eh, kas līdz šim nav izdevies, proti dažādu politiku koordinēšana. Uh, piemēram, lauku attīstības politika un, un arī citas politikas. Tātad šis, šī pieeja ļoti labi uh, spēs uh, izpil, izpildīt uh, Eiropas reģionu vajadzības, kas attiecas uz darba rezultātu rezervi. Padomē diskusija galvenokārt bija koncentrēta uz to, uh, ka vajadzētu noteikt visefekti, visefektīvākos mehānismus, lai darba rezultātu rezerve palīdzētu mums sasniegt visaugstāko efektivitāti programmu īstenošanā. Pašreizējais komisijas priekšlikums e, satur daudz pozitīvu elementu. Tad tā nav Eiropas līmeņa rezerve, e, tā ir valstu izveidotu rezervju sistēma. Un tādēļ nav uh, neveselīgas konkurences starp dažādām darba programmām. Kas attiec uz šo rezervju sadalījumu, tad uh, tā tiks, tas tiks veikts atbilstoši kritērijiem, uh, kurus nosaka dalību valstis un reģioni. Un tas notiks uh, darba rezultātu ietvara, ietv, ietvara uh, kontekstā. Uh, mūsu mērķis ir vairāk koncentrēt kohēzijas politiku uz rezultātiem. Ļaujiet man jums atgādināt, ka ir veikti dažādi pasākumi saistībā ar šo rezervi pašreizējā budžeta ietvaros. Un tam ir noteikta ietekme. Pateicoties šādai rezervei, mēs varam paaugstināt efektivitāti un orientācija uz eh, virzību uz rezultātu kļūst par realitāti. Tomēr ir dažas dalībvalstis, kurās tas izsauc bāžas. Eh, Tām šķiet, ka eh, komisijas pieeja veicinās, sniegs atbalstu tādiem vienkāršākiem projektiem, nevis tiem projektiem, kuri ir vislabākie un kuri ir tiešām inovatīvi. Dažas dalībvalstis arī satrauc tas, ka šāda rezerve varētu uh, atturēt institūcijas eh, izvirzīt ambiciozus mērķus. Tomēr prezidentūra centās virzīt to visu pozitīvā gultnē eh, un eh, padarīt šo darba rezultātu rezervi par tādu pozitīvu stimulu. Pateicoties šādiem paņēmieniem, mēs varētu sasniegt augstāku efektivitāti, kas attiecas uz Lasika kunga jautājumu pilsētas un pilsētas teritorijas eh, definīcija. Tad šo jautājumu aizmirs eh, pakomentēt. Šobrīd diskusija par pilsētas un piepilsētas eh, teritorijas definīciju ir sasniegusi to etapu, kurā tika nolēmts, ka šāda šāda definīcija netiks noteikta Eiropas līmenī. Šīs definīcijas jānosaka daudz zemākā līmenī. Tas ir līdzīgs e, ringfencing pieejai un citām e, konsolidācijas metodēm Eiropas Savienības līmenī. Saskaņā ar mūsu pieredzi kritēriju konsolidācija Eh, kas attiec uz simtiem Eiropas reģionu, nav ieteicama. Ja to var izdarīt labāk zemākā līmenī, tad tur tas arī ir jādara. Tātad mm, man ir jāieskatās piezīmēs, lai atcerētos, kā man bija jautājumi. Jautājums par budžetu. Oficiālo sanāksmi, neoficiālo sanāksmi laikā mēs nerunājām par budžeta apmēru. Diskusijās mēs vairāk runājām par daudzgadu finanšu plānu. Tad mūsu sanāksmi laikā mēs pat nepieminējām budžeta apmēru, jeb summas. Mēs koncentrējāmies uz mērķiem, prioritātēm un to, kā ši, e, šo politiku varētu labāk veidot nākotnē. Tagad pārie pie Laseka kunga jautājuma. Jautājums bija par, par, dažādu, e, par dažādu intervenciju automātisku piemērošanu. Protams, kā ir dažādi līmeņi Eiropas sociālais fonds e, ino, eh, novatoriskums, tad ir ļoti daudz dažādu tēmu, eh, kuras eh, ir, kuras ir jāietver, izmantojot ring fencing metodi. Kā mūsu diskusija parādīja, tās, tas attiecas uz partnerības līgumiem, un to nevajadzētu apspriest vispārīgo lietu padomē. Tam nevajadzētu būt tādam automātiskam līmenim, kas tiek noteikts Eiropas līmenī. Paldies! Liels paldies tagad vārds Leņčenkungam. Liels paldies, cienījumā ministrs kundze. Arī es vēlētos pateikties par visām tām iniciatīvām, kas tika uzsāktas pre Polijas prezidentūras laikā. Notika arī diskusijas pēc būtības par kohēzijas politiku, un es esmu pārliecināts, ka mums izdevās izpildīt vienu no mērķiem, kur bijām sev nosprauduši, Proti kohēzijas politika šobrīd um, tiek plaši akceptēta Eiropas Savienībā, tas viss notiek ļoti patīkamā gaisotnē un tas ir nenoliedzams fakts šobrīd. Starp citu, to mēs redzējām arī tad, kad tika prezentēta jaunā likumdošanas pakotne un attiecībā uz to arī bija um, liels atbalsts. Ir dažas detaļas, pie kurām varbūt būs jāatgriežas. Un tāpēc, ministrs kundze, es vēlētos eh, teikt, ka jūs jau atbildējāt uz visām tām bažām, kas man bija pirms man vispār bija iespēja uzdot jautājumu. Vispirms, tātad. Tā, eh, jautājums, vai savas prezidentūras laikā jūs padomē esat mēģinājuši izprast, kādas ir tās, kāda ir tie finansējuma avoti, kurus varētu bloķēt pēc tam, kad būs stājušies spēkā visi tie likumi, kas attiecas uz uh, cīņu pret krīzi. Tātad, kur tieši ir iespējams ietaupīt līdzekļus? Lai šis mehānisms efektīvi darbotos arī nākotnē. Mēs, protams, vēlamies aizstāvēt kohēzijas politiku, bet iespējams, ka mēs varētu rast citus finansējuma avotus, lai īstenot iniciatīvas. Otrakārt, tā tad ir uh, kohēzijas politika, kopējā lauksaimniecības politika, un es vēlētos zināt, kādas jūsuprāt ir tās metodas, kas mums valā, varētu palīdzēt um, integrēt arī politiku attiecībā uz uh, reģionālo attīstību. Jo es, protams, esmu dzirdējis dažādus uh, iespējamos risinājumus, bet pagaidām neviens no tiem man nepārliecina. Es esmu arī lauksaimniecības komitejas loceklis, tur tiek daudz runāts par lauku attīstību, un man šķiet, ka lauka attīstība būtu jānošķir no kohēzijas politikas nākotnē. Uh, bet mēs e, savukārt nu, pastāvam uz to, ka lauku attīstības politika būtu jāintegrē. Tātad viss, kas attiecas uz lauku reģionu modernizāciju, protams, paredzot labāku sadarbību starp visām kohēzijas politikas jomām. Man arī jāsaka, ka šie te seši polijas pretendūras e, mēneši ir bijuši īpaši jo tagad ir stājies spēkā jaunais līgums, un tas rada arī zināmas grūtības. Cits starpā arī jums, ministrs Kons, bet arī visiem tiem, kas strādāja kopā ar jums, kas piedalījās šajā darbā. Bet uh, esmu pārliecināts, ka viss noritēja ļoti gludi, un par to es jums arī pateicos. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Paldies, priekšsēdētāji! Ministrs kundze, vispirms es vēlētos pateikties par to, ka šīs polijas prezidentūras noslēgumā jums ir, iespēja, ir bijusi iespēja ierasties pie mums šeit Briselē. Vēlos pateikties arī jums par lielisko sadarbības gaisotni. Polija bija ļoti labi sagatavojusies savai prezidentūrai. Un problēmas eh, ar kurām mēs saskaramies runājot par kohēzijas politiku un reģionālu politiku, ir tāda, kas šobrīd noslēdzas Polijas prezidentu. Un tad, kad Niklačku, Klašikungs eh, optimistiski izsakās, mm, ka mums noteikti izdosies eh, veiksmīgi strādāt pie šiem jautājumiem, bet man tomēr šķiet, ka ja mēs paraugamies uz to, kas notiek dalībvalstīs, tad uh, eh, pamata optimismam īpaši nav. Tas, ko komisija mums piedāvā kā regulējumu, vismaz, kad es iepazīstos ar šiem priekšlikumiem un kad es domāju arī par pēdējām divām diskusijām, kas ir notikušas ar komisijas pārstāvjiem, tad šķiet, ka diezgan liels skaits šo priekšlikumu drīzāk rada bažas un jautājums, uz kuriem šobrīd vēl atbilžu nav. Ļoti žēl, ka tāda valsts kā Polija, kas uzskata struktūrālu kohezijas politiku par ļoti svarīgu jautājumu, vairs neturpinās šo prezidentūru. Nu, Es varu darēt, ka nākamajām prezidentūrām būs citas prioritātes, katrā ziņā tā nebūs kohēzijas politika. Bet eh, ļoti labi ir tas, ka jūs iedvesāt jaunu garu turmākajām diskusijām šajos jautājumos. Jūs ra esat radījuši arī jaunas struktūras, un tāpēc jautājums, kā jūs nākotnē turpināsiet šīs debatas, eh, jo man šķiet, ka Polijai ir savs vārds sakāms padomē. Tālāk, kas attiecas uz tīri iekšējo politiku Polijā līdz šim pārobežu politika dalībvalstu starpā drīzāk eh, bija ārlietu ministru kompetencē. Un man šķiet, ka līdz šim tas nozīmēja ka vairāki Polijas un Vācijas reģioni varēja pārliecināties par to, ka tā nav gluži pareizā pieeja. Kas attiecas uz pārobežu reģionālo politiku, vai nebūtu iespējams tomēr nodot šo jomu uh, citai uh, eh, ministrē, proti jūsu pārstāvētājai? Paldies! Paldies, Johim! Es mm, vēlējos tikai atgādināt, ka janvārī uh, Pie mums viesosies um, Dānijas Eiropas lietu ministrs, kas ir vienlaikus atbildīgs arī uh, par kohēzijas politiku. Un uh, līdz šim notikušās sanāksmes ir parādījušas to, ka arī Dānija ir apņēmības pilna strādāt pie kohēzijas politikas savā prezidentūrā. Redzēsim, kā tas notiks. Viss vēl priekšā. Tagad vārds Marijai Terezēs Sančesai Šmitai. Paldies priekšsēdētāju un paldies ministrs kundze par ambiciozo darbu, kur esat paveikuši Polijas prezidentūras vārdā, um, strādājot pie reģionālās politikas. Jūs vairāk kārt runājāt par teritoriālo integrēto pieeju, par to, ka ir jānostiprina te, um, teritorijas. Uh, Un es domāju, ka noteikti ir jāņem vērā dažādie spēlētāji. Mēs zinām, cik nozīmīgi šajā jomā ir arī daudz līmeņu pārvaldība un palīdzība eh, teritorijām, lai tās varētu īstenot savu pārvaldību kohēzijas politikas jomā. Šķiet, ka par to ir vienprātība, bet vai par to ir panākt principiāli vienošanās? Un, uh, cik lielā mērā padomas pārstāvji ir gatavi formāli iesaistīties šajā daudz līmeņu pārvaldībā. Paldies! Pēdējais manā sarakstā ir Lamberts uh, Van Niselrojs. Liels paldies! Es atvainojos par to, ka ierados novēloti un nevarēju uzklausīt jūsu uzrunu, bet um, man ir pavisam neliels jautājums par kāmiņa attiecību politiku. Es zinu, ka Polijas prezidentūra ir norādījusi uz to, ka operacionālajie plāni, jeb darbības plāni ārpus robežām nedarbojas uh, tik lielā mērā, kā mēs varbūt būtu vē to vēlējušies šobrīd. Un Polijas prezidentūra vēlējās, lai šīs debats uh, būtu nopietnākas. Un tāpat arī par EARF instrumentiem, kas ir Interakt programmā. Pagājušā plenārsēdē parlaments pieņem lēmumu par Dēvidu ziņojumu un par kaimiņotiecību politikas nākotni, un tagad ir runa par to, ka tas viss ies demokratizācijas virzienā, un mēs atbalstīsim nevalstiskās organizācijas un tā tālāk un tā joprojām. Uh, bet vienā no mūsu pašu komitejas eh, grozījumiem ir minēts tas, ka mums būtu um, būtu jāizmanto um, Eiropas instrumentu, un mēs varētu kaut ko darīt šajā jomā. Vai jūs varētu informēt par to, cik lielā mērā ir panāks progress padomē? Paldies, ministrs kundze. Tagad jums vārds. Leņķak kungam atbildot. Jūs uzdevāt jautājumu par to, eh, par kuriem finansējuma avotiem varētu eh, tikt izmantot bloķēšanu. Nu, jāsaka, ka te ir ļoti daudz neskaidrības eh, Par daudz ko tiek runāts, bet es nevēlētos uh, rīkoties pārsteidzīgi un atklāt tagad to. Katrā ziņā visās sanāksmēs, kurās mēs piedalījāmies līdz šim, mēs vienmēr esam teikuši, nu, piemēram, vairākas valstis, tā piemēram, Baltijas valstis ir par šo makro nosacītību bet citas valstis ir pret to, ka tā tiek sasaistīta ar kohēzijas politiku un iespējamām sankcijām tādā gadījumā, ja šī makro uh, nosacītība netiek ievērota. Tālāk, kas attiec uz saikni ar kopēju lauksaimniecības politiku. Kā jau jūs teicāt, Tie ministri, kas strādā pie kohēzijas politikas un kopējās lauksaimniecības politikas, lielā mērā ir pārliecināti par to, ka ir jābūt skaidrai saiknē starp šīm abām politikām. Jo šobrīd ir redzams, ka ir ļoti grūti īstenot šīs abas politikas, lai, jo tās ir um, nošķirts viena no otras. Komisija mums piedāvā instrumentus, uh, Ehm, kopējais strateģiskais ietvars, tas viss varētu mums palīdzēt, protams, ja mēs to pienācīgi izmantojam, eh, kalpot par instrumentu, lai mēs varētu īstenot šīs abas politikas jomas koordinātā veidā. Jo ir jāsaprot, ka tie, kas strādā pie kohēzijas politikas, vienmēr jums teiks, ka kopējā lauksaimniecības politika, jeb lauka attīstība ir saistīta ar lauku, ar reģionālo attīstību bet te varbūt runa ir vairāk par specifiskām nozarēm un jomām. Un e, jāsaka, ka par šo jautājumu Poznaņā novembrī bija ļoti īsas diskusijas. Un tie, kas strādā pie kopējās lauksaimniecības politikas, nesaskat saikni ar kohēzijas politiku, un tāpēc es e, ceru uz jūsu atbalstu, lai atvērtu viņiem acis, lai viņi paraudzītos uh, patiesībai acīs un saprastu, ka runa nav par divām nošķirtām politikas jomām. Ja mēs vēlamies runāt par pozitīvu finansējumu reģioniem un teritorijām, mums ir nepieciešams uh, papildinājums, proti ir nepieciešama paralēla pieeja šīm abām politikām. Tas šobrīd pietrūks, tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Paldies! Um, par jūsu atbalstu Polijas prezidentūrai, bet es vēlētos atgriezties vēl pie tā, ko teica priekšsēdētāji. Es ceru, ka e, mūs sagāda arī patīkam pārsteigumu Dānijas prezidentūras laikā. Sadarbība, e, kas mums ir bijusi trijo ietvaros, e, pirms Polijas prezidentūras sākuma, un šī sadarbība, kas turpināsies arī pēc Polijas prezidentūras, um, palīdzēs mums sadarboties ar Dānijas valdību, un Dānijas reģionālās attīstības ministrs, uh, starp citu, strādā kopā ar mums jau kopš mūsu prezidentūras paša sākuma, un es domāju, ka tas ir pozitīvs signāls. Tāpēc uh, mēs noteikti varam sagādīt uh, pozitīvu attīstību arī nākotnē. Tāda vismaz ir polijas prezidentūras nostāja. Un es vēlētos izmantot arī šo iespēju un teikt sakojošo. Mūsu valdību pārstāvjiem ir atšķirīgi viedokļi. Un ja mēs runājam ar eh, visiem tiem ministriem, kas ir um, vispārējo lietu padomē, uh, tad daži ir ārlietu ministri, daži ir reģionālās attīstības, eh, kohezijas politikas ministri, bet visi runā vienā balsī. Kur pretī citās padomēs, citi uh, ministri, kas pārstāv citas nozars, uh, eh, nāk klajā ar pavisam citu nostāju. Un tā ir galvenā problēma. Bet es domāju, ka šāda problēma uh, nepastāv Dānijā, un es domāju, ka mēs noteikti varēsim turpināt strādāt veiksmīgi arī Dānijas prezidentūras laikā un sadarbosimies. Arī mēs sadarbosimies ar Dānijas prezidentūru tieši tāpat, kā Dānijas pārstāvi ir palīdzējuši mums mūsu prezidentūras laikā. Vēl neliels komentārs par Sančes Smitas kundzes teikto. Jūs um, pieminējāt lēmumu pieņemšanu jeb debatas reģionālā līmenī. Jā, tas ir ļoti nozīmīgi visām dalību valstīm. Viss dalību valsts apzinās, ka ir šis te reģionālais un vietējais uh, līmenis un. Diemžēl debats par šiem jautājumiem nav notikušas. Par reģionu līdzdalību partnerības nolīgumu izstrādāšanā. Tā ir tēma, kas um, atgriežas um, sarunu galda laiku pa laikam. Mēs labprāt strādātu arī šajā līmenī, bet, um, diemžēl, par to nav daudz runāts. Uh, tātad par to, ka reģionu pārstāvji varētu strādāt arī pie šiem nolīgumiem, bet, sap citu, kolēģis man pieminēja, ka Beļģija ir vienīgā pārstāv, kas ir, vienīgā dalībvalsts, kas ir izteikusi vēlmi. Tālāk atbildot Van Nīsalrāja kungam. Es jau pirms mirklīšu atbildēju Rikas Maners kundz, eh, kundzei eh, uz jautājumu par teritoriālo sadarbību. Mm, atbildēju diezgan detalizēti. Polijas pieredze kaimiņu attiecību politikas jomā Tad, tad runājot par sadarbību starp kopienas dalībvalsti un valstu ārpus Eiropas Savienību, jāsaka, ka balstoties uz mūsu pieredzi, varam teikt, ka šī pieredze drīzāk ir negatīva. Es eh, varbūt neizvēlēšos vēl pesimistiskākus terminus, bet katrā ziņā uh, šobrīd ir skaidrs, ka strādājot pie kaimiņattiecību politikas, mums būs grūti tās īstenot. Mēs nevaram gluži vienkārši iztērēt līdzekļus. Starp citu, uh, Somija uzsāka darbu pie šīm jautājumiem, un mēs atbalstām Somiju. Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvim Niklasam Martinam. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izmantot iespēju pateikties ministrē Benkovskai par viņas personisko iesaistīšanos un darbu kohēzijas politikā. Komisija ir augstu novērtējusi sasniegumus, pateicoties viņas darbam un viņas dienestiem. Mēs redzam kā rekord īsā laikā varēja sagatavot grozījumus vispārīgam regulējumam tekošajā periodā, tas ir ļoti svarīgi, un pateicoties darbā eh, koncentrācijai un parlamenta komitejas eh, darbam un pateicoties attiecīgiem visiem dienestiem viņu darbam, varēja tik, tik pozitīvus rezultātus panākt. Tāpat arī mēs augsti vērtējam to veidu, kā debats par politikas teritoriālo dimensiju tik veidotas dažādos fórumos, kā jau to norādīja ministre, un tas nodrošināja labu e, vispārīgo situāciju darbam pie kohēzijas politikas jautājumiem, pie teritoriālās dimensijas jautājumiem un e, e stratēģijas Eiropa 2020. Es domāju, ka panāktais progress ir iespaidīgs ņemot vērā atvēlēto īso laika periodu. E, tāpat gribu sacīt, ka komisija atbalsta viedokli, ka mums ir nepieciešams e, panākt ātru progresu un ļoti svarīgas e, jautājuma daļas, kur tik tiešām ir paveikts nopietnas darbs, kas varēs kalpot par pamatu turpmākajam Dānijas prezidentūras darbam šajā jomā. Piekdien vispārīgo lietu padomē mēs augstu vērt, novērtējam to faktu, ka tik daudz uzmanības ir veltīts kohēzijas politikai, mums varēja notikt labas debates ar skaidriem rezultātiem. Un tagad īsos vārdos par trim galvenajiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi būtīgi nākamajam diskusiju etapam par mm, e, regulējumu paketi un kas ir svarīgs šai komitejai. Par kopējo strateģisko ietvaru runājot, mēs komisijām uzskatām, ka jākoncentrē uzmanība uz kopējās eh, eh, stratēģijas ietvara eh, satura veidošanu. Mums ir jābūt skaidrībai, kā mēs panākam pievienoto vērtību no šī dokumenta. Un, kā jūs zināt, mēs strādājam pie projekta, kuru mēs prezentēsim lai varētu uzklausīt atgriezenisko saikni gan no padomis, gan no parlamentu, un lai mēs pārliecinātos, vai mums ir kopīgs skatījums gan par, par strateģiskiem elementiem, gan arī, lai mēs varētu nodrošināt to, ka tiek sagatavots labs strateģisks dok dokuments, kas kalpot kā atsauce darbam dalību valstī strādājot pie šīm programmām. Un mūsuprāt, šajā kontekstā mēs varēsim tālāk virzīt jautājumu par pieņemšanas procedūru. Tālāk otrais jautājums par valstīm specifiskiem ieteikumiem. Tas ir saistīts savukārt ar to veidu, kā eh, piesaistīt kohēzijas politiku mehānismu ar Eiropas 2020 prioritātiem. Šis jautājums tika atkārtoti eh, skatīts vispārīgo lietu padomē un ir runa par to, kā var izveidot labu mehānismu šī mērķa sasniegšanai. Komisija uzskata, ka valstīm specifiski ieteikumi pilnīgi nopietni tiem ir jābūt daļai no procesa, jo tā, tie ir daļa no mehānisma, kas pastāv, lai ieviestu stratēģiju Eiropa 2020. Un ja, tie ir viens no prioritāriem veidiem, kā iestrādāt šos punktus nacionālās programmās, lai varētu palīdzēt minētās prioritātes sasniegt, ja mēs pieņemam eh, un uzskatām, ka kohēzijas politika ir nozīmīga stratēģi, lai varētu sasniegt uh, Eiropas 2020 mērķus, tad mums ir jāpieņem arī tas, ka valstīm specifiski ieteikumi ir ar savu lomu. Un no komisijas uh, perspektīvas rau, raugoties, programmu sagatavošanas darbs dalībvalstīs uh, nevar notikt bez valstī specifiskiem ieteikumiem. Tādējādi mums ir jānodrošina tas, ka izveidotie mehānismi šo sadarbību nodrošina. Un tas ir viens no, eh, viena no strateģiskajām lomām, lai varētu nodrošināt šo saskaņu. Un visbeidzot par tematiskās koncentrācijas jautājumu kur ir plaša vienprātība par to, ka ir nepieciešama koncentrācija, kā arī norādi, ka ir nepieciešama lielāka, eh, lielāks elastīgums, bet nenorādot to, kā šo elastīgumu sasniegt. Komisija uzskata, ka vēl aizvien ir pietiekami daudz telpas, lai uh, pētītu praktisko mehānismu ieviešanas veidu, kas ir noteikti dažādiem fondiem, un iespējams, ka vēl pilnībā nav izvērtēta visa eh, tā elasticitāte, kas ir pieejama šajos mehānismos, un mēs varētu praktiskā veidā skatīt to, kur ir specifiskas vajadzības konkrētos teritoriālos kontekstos, kur bez šāda elastīguma e, mēs nevarētu paveikt pienācīgi visu. Un tāpat arī ļoti noderīga bija diskusija, tieši tāpat kā diskusijas padomas darba grupā sniedz pamatu e, un turpinās sniegt pamatu tālākam progresam Dānijas prezidentūrā. Tāpat arī priekšsēdētāji, esmu pārliecināts, ka pie daudziem jautājumiem jūs atgriezīsieties pārējās eh, diskusijās, kas notiks vēl šodien pēcpusdienā. Paldies, Nikolas, un, ja es pareizi saprotu, tad apstiprināja arī to, ka vairākos jautājumos ir atšķirīgi viedokļi un viedokļu daudzveidību. Tas ir svarīgi arī parlamentam, un mums ir šī jūsu prezentācijas daļa jāuzklausa kā ievads nākamajam mūsu darba kārtības punktam. Bet Šajā sakarā un šajā etapā es gribētu arī to vārdā, kur nevarēja ierasties, sacīt, cik augstu mēs vērtējam mūsu sadarbību un jūsu darba intensitāti, jo šobrīd es tikko rēķinu, ka starp 6. oktobri un 16. decembri pirmajā datumā komisija pieņēma dokumentus un 16. tas tiks skatīts vispārīgo lietu padome, tie ir divi mēneši un desmit dienas, un manuprāt ļoti daudz šajā periodā ir paveikts. Un es ceru, ka mēs šādā pat tempā varēsim turpināt strādāt nākošajos mēnešos. Tāpēc tagad, ministrs Kunze, es gribu sirsnīgi pateikties par jūsu devu uzdevumu, par jūsu apņemšanos un labo gribu, un mēs rēķināmies ar jūsu iesaistīšanos šajā darbā nākotnē, ņemot vērā jūsu gūto pieredzi, kā arī to, cik šī pieredze būs ir nozīmīga nākamajām prezidentūrām. Un tagad es gribētu dot jums iespēju teikt mums atvad, atvadīšanās vārdus. Uh. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikties visiem par sadarbību. Es ceru, ka iesāktais darbs turpināsies nākošajās prezidentūrās, un es gribu novēlēt jums priecīgus Ziemassvētkus, jo līdz tiem ir atlikušas vairs tikai četras dienas, to varbūt mēs neesam pamanījuši vēl. Uh, bet gribu novēlēt jums priecīgus Ziemassvētkus un panākumus jaunajā gadā un visu vislabāko Eiropai. One, one to, es eh, tagad eh, atvadīšos no ministra, saka priekšsēdētāji. Un kolēģi, ir atlikušas pāris minūtes, pirms mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, un es gribētu izmantot šīs pāris minūtes vispārīgiem paziņojumiem, runājot par desmito punktu, kas ir jauns grozījums regulējumā par risku sadalīšanas iespējām. Šodien diskusijas mums nevar notikt, jo procesa dinamika nedod iespēju noturēt mums eh, viedokļu apmaiņu šodien, tāpēc gribētu piedāvāt šo viedokļu apmaiņu noturēt nākamajā sanāksmē. Pa to laiku diskusijas padomē ir atliktas un nenotika 15. decembrī, tās notiks rīt. Arī tikšanās, kas bija plānotas šorīt starp visām iesaistītajām institūcijām un piesaistot mūsu ēnu referentus, komisijas referentu un Eiropas investīciju banku, Dānijas prezidentūru, Polijas prezidentūru. Šī sanāksme nevarēja notikt, jo e, lielākā daļa sanāksmes dalībnieku nebija Brisele šorīt, tāpēc šī tehniskā e, sanāksme ir nepieciešama, lai varētu labāk saprast, kas tiek piedāvāts. Tā notiks 11. janvārī un mūsu sēdē 25. janvārī notiks viedokļa apmaiņa par jauno priekšlikumu no Eiropas komisijas. Ar to es būtu pabeigusi priekšsēdētāju paziņojumu sadaļu un pāriet pie otrās diskusijas, kura notiek komitejā par jautājumu, ko mēs saucam par vispārīgiem noteikumiem. Darba dokumentu jūs saņēmāt 14. Eh, novembra sanāksmē, un diskusijas šodien koncentrējas uz to, par ko mēs esam vienojušies ar abiem referentiem, bet es gribētu dot tagad vārdu referentiem. Es nezinu, kādā kārtībā jūs um, izteiksieties. Van Nistelroja kungs, uh, Konstance, kurš no jums izteiksies pirmais, bet uh, dodu jums vārdu ievadvārdiem. Mēs to. Uh, varēsim darīt, bet es tikai uh, nevaru izprast, kura kārta jūs izteikties, vai mana kārta. Uh, Tādā gadījumā paldies, bet par procedūru runājot. Mums jau bija pirmies ievads pagājušajā reizē un 11 punkti, kas ir galvenie punkti, galvenās bažas, kas ir jāapspriež eh, sākotnēji, pirms mēs nonākam pie grozījuma etapa. Eh, šoreiz mēs varētu uzklausīt vairāk eh, komentārus no kolēģiem iepriekšējā reizē. Mm, situācija mazliet bija ierobežota laika dēļ, kā arī referenti um, vēl nebija gatavi darīt zinām savus viedokļus, un tagad mēs varētu uzklausīt tālākos viedokļus. Kas ir izmainījies kopš eh, iepriekšējās reizes? Mēs esam izņēmuši četrus punktus ārā, nākošais mēs paņemsim vēl četrus punktus, un tad atlikušos trīs. Tādā veidā mēs būsim eh, pabeiguši šo darbu un varēsim pāriet pie grozījumu etapām. Tagad eh, pirmais punkts par kopīgo stratēģisko ietvaru. Mūsuprāt, eh, tam ir jābūt eh, neatņemamai sastāvdaļai no likumdošanas procedūras. Un varbūt mēs varētu lemt par to, vai tai būtu jābūt atsevišķai regulai, regulai vai pievienotai esošajai regulai. Uh, Tas varētu būt tālāk diskutējums punkts. Katrā ziņā parlamenta juridiskais dienests ir secinājis, ka ieras, jāpieturas pie ierastās likumdošanas procedūras, un esam gandarīti, ka komitejas priekšsēdētāja ir uh, skaidru pieprasījumu šajā sakarā nosūtījusi komisijai, lai tiktu piemērota šāda pieeja. Mēs esam iekļāvuši trīs jautājumus šeit, kā skatīt šos instrumentus, un esam gandarīti, ka padome arī ir darījusi zināmas tādas pašas vēlmes, lai varētu eh, pacelt no deleģētā akta uz uh, ierastu likumdošanas līmeni šo dokumentu. Tas būtu pirmkārt. Un es tikko dzirdēju no komisijas, ka tie vēlas prezentēt dokumentu. Un šobrīd, kad ir skaidrs redzējums par parlamentu pieeju, varbūt juristiem šeit ir, ir jāapspriež šie jautājumi, bet politiķi var nākt klajā ar skaidru secinājumu. Otrkārt, Eh, otrais punkts ir partneru attiecību līgums. To mēs varētu iekļaut parla Eiropas parlamenta pieejā. Pagājušajā reizē jau izskanēja skaidrojumi no komisijas, kā šis dokuments ir jāskat kā dokuments no lejas uz augšu ar pieju, un tas tiek pakļauts ne tikai sarunām starp eh, valstīm un komisiju, bet tas ir arī dokuments, kas ir balstīts uz daudz līmeņu pieju, iesaistot visus partnerus. Un kā jau mēs to sacījām, šeit mēs varētu iestrādāt arī agrākās mūsu idejas, lai skaidri definētu, pirms mēs iesākam uh, darbu, kādām ir jābūt šīm partnerattiecībām. Tas ir otrais punkts, kur ir detalizēti jautājumi. Un mēs jau dzirdējām pirms brīža, ka trešā punkta sakarā norit eh, kustība, bet tomēr mēs gribētu eh, precīzāk zināt tematiskās prioritātes. Jo kohēzijas politika ir struktūrētāk savā būtībā nekā stratēģija 2020. Un šeit mums vajadzētu iekļaut teritoriālo dimensiju, kura um, nav iekļauta Eiropas 2020 stratēģijā. Un cik man zināms, e, Konstancei ir ļoti daudz e, ideju elastīguma sakarā. Es nezinu tikai, vai ir pie, piemērotākais brīdis šobrīd. Konstants, tev vārds. Paldies, e, Lamberta, e, par šo pirmo ievadu, dārgie kolēģi. Diskusija kas notiek eh, starp mani, Lambertu un visiem iespējamiem pārstāvjiem, gan prezidentūras, gan, gan komisijas, reģionu pārstāvjiem un tā tālāk. Visas šīs diskusijas virzās savu gaitu. Tas nozīmē, ka šodien mēs skatām daudz konkrētākus jautājumus, kurus mēs varam skatīt darba dokumentā. Eh, problēma ir tā, ka pakāpeniski padziļinot diskusiju, mēs konstatējam, ka tematiskie prioritāšu punkti, kontingents, elastīgums, eh, partnerlīgumi ir ļoti cieši saistīti viena ar otru. Un līdz ko mēs kādai no jomām pieskaramies, eh, uzreiz eh, tas atbalsojas pārējās jomās. Tāpēc šis jautājums ir jārisina ļoti rūpīgā un detalizētā veidā. E, manuprāt, e, šī gada beigās ir pienācis e, laiks nākt klajā ar konkrētākiem priekšlikumiem, jo agri vai vēlu. Mums, kā komitejai, kā Eiropas parlamentam, būs jādefinē pak kādam mērķim mēs vēlamies sekot un formulēt to jautājumu. E, gaismā jūs jau jūtat, par ko es gribētu runāt, piemēram, par partneru attiecību līgumiem. Mēs vēlamies e, intensīvāku reģionu iesaistīšanu. Uz kādā veidā to organizēt tīri juridiski, ņemot vērā to, kā ik vienai dalībvalstī ir sava politiskā organizācija un sava specifika, un ne jau mēs varēsim atbildēt uz šiem jautājumiem, bet juridiskie dienesti. Taču politiskā grība ir pilnīgi skaidra. Mēs vēlamies lielāku reģionu piesaistīšanu šiem partnerattiecību līgumiem. Un arī mēs vēlamies, lai reģionālās specifiskās vajadzības tiktu iestrādātas šajos līgumos lai tās kļūtu par saistošām. Lūk, tas ir mūsu nospraustais mērķis, tas būtu mūsu virziens. Un ja mums tas izdosies, tad mēs varēsim piekrist tematiskai koncentrācijai, bet ar nosacījumu, ka reģioni tiek iesaistīti, lai šie reģioni eh, zem Eiropas 2020 vadlīnijām varētu noteikt savas konkrētās prioritātes kohēzijas ziņā, lai reģioni paši varētu norādīt savas konkrētās vajadzības. Runājot par tematiskām prioritātēm no komisijas puses, es gribētu norādīt, ka šeit ir jāpārskata, vai mēs neesam kaut ko palaiduši garām. Pēdējo nedēļu gaitā mēs esam runājuši daudz par demografisko attīstību, Eiropas parlaments ir pieņēmis šajā sakarā ziņojumu, un es pieļauju, ka komisija varētu sacīt, ka viss jau ir iestrādāts pašais formulētajās prioritātēs. Tomēr man šķiet, ka. Ir konkrēti šis temats specifiski jāpiemina demogrāfiskā attīstība. Iepriekšējā programmēšanas periodā mēs jau e, vairāk vai mazāk intensīvi diskutējām par šo jautājumu, un tas tiek e, e, skaidrāk vai neskaidrāk iestrādāts programmās, bet es neredzu, ka tas pārveidotos par konkrētiem projektiem attiecībā uz mūsu reģionu attīstību. Tāpēc Mums ir jānosūta daudz skaidrāks veistījums un jānorāda, ka rītdienas attīstība nedrīkst attiekties tikai uz eh, apkārtējo vidi, bet ka ir nepieciešams pārvaldīt lietas ilglaicīgākā, noturīgākā veidā tādi jautājumi kā iedzīvotāji, demografiskā Eiropas Savienības attīstība un kas mums būs vajadzīgs nākotnē, kas eh, varbūt kaut kas, kas mums vairs nākotnē nebūs vajadzīgs. Tālāk, vēl viens piemērs. Eh, regulā mēs lasām to, ka infrastruktūras labāk attīstītajos reģionos eh, tiks Eh, atsevišķi pasākumi tiks aizliegti. Es nezinu, vai regulā būtu jāparedz kāds aizliegums. Tas atņemtu reģionam iespēju pierādīt to, ka varbūt uh, ir kādas infrastruktūras vajadzības. Manuprāt, šis nosacījums ir visai, visai delikāts. Protams, tad, kad mēs runājam par infrastruktūrām, lielākā daļa domā par ceļu būvi, uh, bet infrastruktūras nozīmē daudz ko vairāk. Un tad, kad mēs runājam par jauno enerģijas politiku, tad, kad mēs eh, runājam par atjaunīgajām enerģijām, ko mēs eh, nosaucam kā vienu no galvenajām prioritātēm, ir jāsaprot, ka decentralizēts enerģijas pārdalījums ir būtisks. Tas nozīmē investēt tīklos. Kāpēc? Eh, šīm infrastruktūrām nedot iespēju izmantot struktūra fondus. Es to nevaru saprast, un es domāju, ka šis jautājums ir mums jāapspriež. Manuprāt, pašreizējā situācijā tas ir pret produktīvi un pat pret eh, mērķiem stratēģija 2020. Tālāk, nākamais punkts - elastīgums un kont den jeweiligen Fonds, wofür verwendet werden äh, sollen, äh, weil. Äh, Šeit mēs runājam par kotām katrā uh, finansējumā, jo vairāk mēs runājam un jo detalizētāk mēs runājam, jo neskaidrāks viss kļūst. Es gribētu, lai visi kopā, jo tas attiecas pilnīgi uz visiem regulējumiem, uh, ne tikai uz vispārīgo, bet uz katru konkrēto, es gribētu, lai notiktu intensīvas debatas par to, lai varētu saprast, vai ir nepieciešams fiksēt kontingentus, rezervētās summas, jo šobrīd eh, reģioniem ir atņemta ikviena fleksibilitātes iespēja. Arī šeit es domāju, ka būtu intensīvi jautājums jāskata. Protams, es varētu nākt klajā ar citiem priekšlikumiem šai sakarā. Citi varbūt jūs jutīsies sakaitināti, bet es, varētu, es gribētu piedāvāt aicināt izmantot Ziemassvētku pārtraukumu, lai lietas varētu eh, nosēsties. Eh, nostabilizēties un pēc tam jaunajā gadā skatīt šos jautājumus ar veselu rindu optimistisku risinājumu mūsu reģioniem, es tā ceru. Paldies, Konstance, mēs varam rēķināties ar tavu viedumu, un es domāju, ka arī Ziemassvētku periods strādās mūsu interesēs. Es gribu dot vārdu ēnu referentiem un referentiem par citiem re regulatīviem ietvariem, un pēc tam komitejas deputātiem. Bet es gribētu redzēt tos, kuri vēlas izteikties. Es domāju, ka Godmaņa kungam ir jārunā, bet Thank you very much for the possibility. <clears throat> Paldies par šo iespēju izteikties. Man ir atsevišķi nelieli komentāri. Manuprāt, nav viegli iegūt tādas tiešas atbildes par pirmo punktu, <clears throat> ko pieminēja referents. Kā būtu ar sociālo fondu? Vai tas paliks jaunajā struktūrā par kofēzijas fondu? Te mums jābūt ļoti stingrai nostājai, jo ir dažādas iniciatīvas pārvietot sociālo fondu. Manuprāt, mums tas ir, mums eh, te nevajadzētu neko mainīt arī citās komitejās ir cilvēki, un viņu viedokļi var atšķirties. Otrakārt, jautājums par daudz līmeņu pārvaldību. Pat ļoti nelielās valstīs eh, demokrātija plaukst un visi vēlas piedalīties kohēzijas politikā un tās veidošanā. pašreizējā kohēzijas politikā mazās valstis atbilst, man liekas, nats viens vai nats divi reģioniem. Manai valstī tas ir ļoti svarīgi, bet es īsti neatceros, vai, vai kurā, kurā reģionu kategorijā tā ietilpst. Tātad vai vienam un tajam pašam reģionam, reģionam uh, vajadzētu atbilst tai pa, vienādai, mm, tai pašai schēmai? Ja valsts ir neliela, tad uh, vietējās varas iestādes vēlas spēlēt lielāku lomu reģionālajā attīstībā. Manā dzimtenē, piemēram, da, pašvaldības var darīt, ko vēlas Latvija pa, pati par sevi ir viens reģions. Es nezinu, varbūt jums ir atbildes, tomēr es eh, ma, īsti nezinu, ko tu varētu teikt. Kas attiec uz trešo punktu, kad mēs eh, pieņēmām rezolūciju par 2020. gada stratēģiju, mēs Eh, iesniedzām ļoti daudz priekšlikumu no reģionālās attīstības komitejas. Un nemaz eh, un 20, 2020. gada stratēģijā, stratēģijā netika iekļauts īpaši daudz no mūsu priekšlikumiem. Tomēr tā ir tāda ilgtermiņa perspektīva, ilgtermiņa plāns. Kohēzijas politika eh, tam nevar nepiekrist, at, attiec uz ilgāku periodu. Tā nodrošina kohēziju, izlīdzina dažādus līmeņus un tai ir tālajošākas, tālajošākas sekas. Kas attiec uz elastīgumu un kvotām, man tas īsti nav skaidrs. Ja mēs runājam par elastīgumu, pastāvošajā situācijā ir liela atšķirība. Vai jūs vēlaties elastīgi rīkoties viena fonda ietvaros, lai uh, un vēlaties izpildīt savus pienākumus vienā fondā un pēc tam pārslēgties uz citu fondu. Tad tas ir daudz grūtāk uh, pieteikumu iesniedzējiem, labumguvējiem pārslēgties no viena fonda uz citu. Uh, Un šādās situācijās eh, šie projekta izniedzēji eh, ir strupceļā. Un eh, mainīt fondus ir ļoti sarežģīti. Vai mēs runājam par šādu elastīgumu? Taču, manuprāt, mums par to vajadzētu padomāt. Ja jūs darbojaties viena fonda ietvaros, e, tad jums ir jāmēģina izmantot tas maksimāli, nevis jālēkās starp dažādiem fondiem. Par fondiem runājot, e, nu, es saprotu, ka ir noteikti limiti, robežvērtības. Es neesmu pret pārmaiņām. E, es to nevarētu būt paskaidrot tik detalizēti kā ēnu, kā ēnu referents. Tomēr kāda ir atšķirība, ja ir obligātās kvotas? Uh, vai tas nozīmē, ka man ir iespējas rīkoties finansiālo ierobežojumu ietvaros? Kādas, e, e, kādas ir kvotas e, vienas valsts ietvaros? Tad paskaidrojiet, kāda ir atšķirība starp dažādām kvotām. Varbūt man tas būtu jāpierakst, lai es to tiešām izprast. Un pēdējais attiecas uz eh, partnerības līgumiem. Vēlos uzsvērt sēkojošo. Šobrīd ir valstis, kas nav izpildījušas 2000 eh, līdz 2006. gada eh, pienākumus un saistības. 2009. gada 1. janvāris bija galīja, galī, galī, galīgais termiņš, kas šīs saistības bija jāizpilda. attieksme pret valstīm bija ārkārtīgi demokrātiska un pielētīga, tomēr joprojām ir valstis, kuras savas saistības nav izpildījušas līdz šai dienai. Tātad jā, te jāatceras, ka abas puses uzņemas saistības. Komisijai ir pienākums maksāt, ir piešķirt līdzekļus, un valstīm, kas piesakās finansējumu, arī ir jāaizpild noteiktas saistības. Tomēr eh, situācija, kad galīgais termiņš tiek nepārtraukti pagarināts, ir eh, ļoti neskaidra. Nav īsti skaidrs, kā tas viss darbojas. Parasti eh, visam jā, tiek jāizdara noteiktos termiņos. Tad tādi mani komentāri par šiem četriem punktiem. Paldies! Lūdzu, vārds Elizabetei Švetai. Paldies! mani pārsteidz uh, jūs komentārs. Atceros uh, diskusijas, kas mums bija šai komitejā, un tad uh, tik teikts, ka uh, zaļie nevēlas šos līdzekļu piešķīrumu konkrētiem mērķiem. Un pirmā lasījuma laikā mums nebija īsti nekādas ietekmes. Visas lielās grupas, politiskās grupas bija pārliecinātas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs pasākums, un tagad viņu pieeja ir mainījusies un uzlabojusies. Tā vairs nav tāda, kā tā bija iepriekš. Te vairs nav runa par procentuālo īpatsvaru, un, flek, un elastīgums ir daudz lielāks Tagad reģioniem ir iespēja pašiem izlemt, kā tie sasniegs mērķus. Tad tiek iz, izvirzīts noteikts mērķis, un viņi paši nolēma, kurus pasākumus izmantot. Process ir ļoti atvērts. Ja mēs eh, izvērtējam citas regulas, un nu, piemēram pielikumu, tad, manuprāt, pieeja, kas tiek izmantot šobrīd, ir daudz labāka un ir daudz vairāk elas, eh, manevrēšanas iespēju reģioniem nekā pašreizējā regulā. Tas ir pozitīvi un man pārsteidz, ka tie, kuri piedāvāja šos pasākumus, tagad ir pret šiem pasākumiem. Mums ir jākoncentrējas uz izvirzītajiem mērķiem un jāpalīdz visvairāk pirmām kārtām reģioniem, kuriem nav īpaši daudz līdzekļu. Uh, ir pilnīgi skaidrs, ka ir reģioni, kuriem ir daudz lielāka vajadzība pēc kohēzijas. Un eh, tad eh, izvirzītie mērķi ir tādi mēreni, nav tik stingri. Enerģētika Piemēram, šis punkts, šī daļa ir izņemta. Mums ir nepieciešama enerģētikas infrastruktūra, jo, un tā ir ārkārtīgi svarīga. Kā var būt, ka tā ir izņemta no dokumenta? taisnība, ka pastāv zināmas sarežģījumi ar partnerības, partnerības eh, līgumiem. 13. un 14. pāntā komisija. Komisija uh, īsti neizvērtē reģionālās vajadzības, un tur, kur uh, runa par daudz līmeņu pārvaldību, arī nav skaidrs, kādas ir iesaistītās puses. Tad tā, šīs ir tās problēmas, ko es saskatu 13. un 14. pantā, un te vajadzētu kaut ko papildināt. Dalību valstis var eh, sagatavot šos līgumus pēc saviem ieskatiem, un man grūti iedomāties, ka komisija procesa noslēgumā eh, varēs, eh, varēs vest pārunas ar visiem partneriem visos reģionos. dalību valstīs, eh, es domāju, iesaistītajām pusēm pašām vajadzētu eh, izmantot, eh, izdomāt, kādi pārvaldības paņēmieni tām ir vispiemērotākie. Un tam visam vajadzētu notikt dalību valstu līmenī. 14. pāntā pavērtējot saturu, partnerības līgumu saturu, tās ir ļoti neskaidrs, un te daļai slēpjas problēma. Dalību valstis var vienkārši izlikties neredzam prasības un varbūt pievērt acis uz eh, dažādām nepilnībām. Mums eh, šeit noris paralēli procesi, piemēram, likumdošanas process un paralēli noris arī sagatavošanās process. Un te, te sākas problēmas likumdošanas process ir kā pamats, un tam būtu jābūt noslēgtam pirms līguma parakstīšanas. Un tad varbūt mēs varētu vismaz izveidot ieteikumus, jeb rekomendācijas šai situācijai. Ir jāizvērtē, eh, kā jānotiek sagatavošanās procesam, un tagad mums varbūt vajadzētu skaidri paust uh, savas līdzinājās prasības. Daudz līmeņu pārvaldība ir uh, šo līgumu sagatavošanas procesa sastāvdaļa. Katra, katrai dalību valstī ir jāuzsāk process, jāsagatavo līgumi. Manuprāt, mums ir skaidri jāuzsver, eh, ka daudz līmeņu pārvaldība ir pamatprasība, un tas pašlaik netiek pieprasīts. Un tādēļ mums eh, ir jāmēģina virzīt procesu šajā virzienā. Runājot par demogrāfiju, mani satrauc eh, tas, ka tas ir mēķis devītajā pantā uh, izmantojot angļu terminu demographic situation in regions, uh, demografiskā situācija reģionos uh, tiek izvirzīts kā uh, kritērijs. Un ja reģionā situācija ir negatīva uh, vienā vai otrā virzienā, attiecībā uz migrāciju, migrācijas plūsmām, uh, nu, tad kā tas sasaucas ar viņu, ar mērķiem, jo mērķim jābūt pozitīvam proti, ka kaut ko ir veiksmīgi izdevies eh, paveikt. Mums vajadzētu gādāt par to, lai eh, tiktu izpildīti eh, piemērotības kritēriji, un tās ir jāiekļauj līguma sagatavošanas procesā. Ir jābūt skaidriem pierādījumiem, kādi, kāds tad ir nepilnība šajā reģionā, kādas ir tā vajadzības. Mēs vēlamies panākt to, lai eh, tiktu īstenot sociālā iekļaušana. Un tātad mums ir jākoncentrējas uz visiem aspektiem, kas uh, ietekmē šo demografisko situāciju. Protams, tas viss dažādos reģionos tiks uh, organizēts dažādi. Ir reģioni, kuros uh, iedzīvotāji, iedzīvotāji to lielā skaitā pamati, reģioni, kurā ir pāradzīvotība. Uh, Tātad mums ir jākoncentrējas uz to, lai mēs neietu nepareizajā virzienā. Zaļo, uh, zaļo uh, pārtīja uh, mēģina koncentrēties uz šiem te tematisko aspektu. Un es zinu, ka nodarbinātības komitejā vairums atbalstīja ESF mērķus manuprāt, visas politiskās grupas to atbalstīja. Par to mēs jau esam ļoti daudz diskutējuši komitejas ietveros. Mēs te runājām par 15. pāntu. Un, kā redzat, ESF līmenis dalībvalstīs ir ļoti zems, uh, un varbūt mēs varētu nedaudz pacelt latiņu. Manuprāt, nodarbinātības komitejā e, šo priekšlikumu atbalstīt vairākums. Varbūt e, mums par to varbūt vajadzētu pādiskutēt vairāk. Paldies! Lielas paldies! Tagad vēl šī komba vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Man būtu daži komentāri. Daži no tiem ir saistīti ar partnerības nolīgumiem. Jau iepriekš izskanēja tas, ka saskaņā ar uh, nesenajām sarunām šīm um, dokumentam ir jābūt pamatu pamatam. Um, tam ir jābalstās uz dalībvalstu vajadzībām. To es, protams, apsveicu, bet um, mēs runājām par noteikumiem un par uh, vietēju pašvaldību un uh, pilsoņu uh, piedalīšanos šajās te, šajos partnerības nolīgumos. Otrakārt, es gribētu runāt par ko tādu, par ko mēs līdz šim nesam runājuši, par šiem te desmit miljārdiem no kohezijas politikas, uh, kas tiek uh, piedāvāti uh, tā dēvētajam Connecting Europe projektam. Tas nozīmē, ka tiek pārnesti līdzekļi no transporta projektiem dalībvalstīs pašās. Vai būtu iespējams runāt par kompromisu šajā jomā? Ja mēs atstāsim šos, šos 10 miljārdus kohēzijas politikā un izmantosim 40 miljārdus no Eiropas Savienības uh, budžeta, tad uh, līdzekļi pietiks abiem procesiem. Tātad tas būtu mans eh, komentārs. Un visbeidzot komentārs par 59. pāntu, jo, jo īpaši par to, ka PVN um, eh, nav um, kritērijs. Te mēs uh, patiesībā padarām projektus nārgākus. PVN nav um, pieņemamais kritērijs, un, protams, ka tas ir izņēmums tikai attiecībā uz tiem projektiem, kas nav investīcija projekti. Tātad, ņemot vērā finansiālo situāciju, es vēlētos, lai mēs atgrieztos pie iepriekšējās prāks, um, proti, ka PVN um, tiek attaisnots. Paldies! Yes. Explain. European Commission will take. Eiropas komisijas pārstāvis izteiksies diskusiju noslēgumā. Tagad vārds kolēģim Albrecht kungam. Jā, paldies. Vispirms es vēlētos pateikties referentiem par to, ka viņi ir uh, iezīmējuši mūsu debats. Ir uh, daži elementi, kas uh, parādās šajā te vispārējā pieeja, kas varbūt būtu jādefinē un jāizstāv sākot um, galējā versijā. Es sākšu ar ko tādu, proti, e, mēs ar referentiem e, diskutējam, bet kad mēs noslēgsim šo darbu? Vai mēs esam gatavi sagatavot sistēmu neatkarīgi no tā, e, cik daudz līdzekļu ir pieejams? Vai arī mēs tomēr gaidām galu lēmumu attiecībā uz budžetu? Es domāju, ka mūsu darba kārtībai tas ir ļoti nozīmīgi, jo ja mēs gaidīsim līdz sarunu iznākumam, tad, kad tiks noslēgts sarunas par finanšu perspektīvēm, mēs zaudēsim iespējams pirmo gadu un varbūt pat otro gadu. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams politiskās debats par to, uh, ka, ja, piemēram, līdzekļi tiek samazināti, vai tas kaut kādā veidā ietekmēs sistēmu vai nē, tas ir absolūti izšķirīgi. Tas neparādās dokumentā, bet dokumentā parādās, piemēram, procenti, eh, kas ir secinājums no šīm te griestu noteikušanas. No, nu, nu, griestu noteikšanas. Tam ir ietekme uz mazāk attīstītajām pārejas eh, reģioniem un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Tātad galvenais jautājums, kad mēs gal galā noslēgsim šīs diskusijas un vai mēs pie, pievienosim pielikumu ar skaitļiem gal, gal beigās. Otrakārt, es domāju, ka nākotnē mūsu debatēm būtu jābūt sekojošām, proti vispirms par to, kas jādara, un otrkārt par to, kā tas būtu jādara. Mums nevajadzētu jaukt saturu ar metodi. Tas ir ļoti nozīmīgi. Piemēram, jautājums par to, kas tiek iekļauts tematiskajos mērķos, kas ir vispārējos mērķos, bet mēs nevaram diskutēt par vispārējiem mērķiem, ja eh, mums nav skaidrības par EF eh, un tā tālāk, ja mums nav skaidrības par to, kādas sekas tas atstās arī uz investīcijām un mūsu prioritātēm, kas ir attiecīgajā fondā. Tātad, kas ir ERAF un kas ir ESF? Tematiskie mērķi atstās ietekmi uz tā dēvēto earmarking, jo īpaši attiecībā uz trešo mērķi. Mums ir tematiskā koncentrācija gan vienā fondā, gan arī otrā, gan ESF, jo ESF gadījumā projekts iet daudz dziļāk, jo runa ir par earmarking pašā ESF, tas nozīmē, tas neiet nacionālajā līmenī, bet tas ir minēts 4. pantā, tas ir darbības programmā. Tātad saks tam, ka mēs pieņemam tematisko mērķi, ir uh, investīcija prioritātes un tālāk iemārkingi un tālāk rādītāji. Tāpēc mums būtu jāpaturprātā šis elements visā ķēdītē, jo vai mēs apstiprinām tem šos tematiskos mērķus un kādas sekas tas tālāk atstāja. Mums nevajadzētu piemirst, ka nodarbinātības komisārs ir paziņojis, ka uh, galvenā uzmanība tiks pievērsta četriem tematiskiem mērķiem. Reģionālās attīstības uh, komisārs ir paziņojis par 11. Tātad vienā fondā mums būs uh, koncentrēšanās uz 11, otrā fondā koncentrēšanās uz četriem. Un tāpēc arī rodas jautājums, kas tad būs ar šo earmarking. Šie slavenē 80% un 20%. Tas atstās sakas. Otrakārt, tematiskie partnerības nolīgumi. Gandrīz viss jau ir ticis pateikts, bet es vēlētos teikt, ka Politiķu paziņojumi nav tik nozīmīgi, bet nesenajā sanāksmē ar mēriem tika atgārdots, ka mums būs, par, tika atkārtots, ka mums būs partnerības nolīguma ar dalībvalstīm un komisiju. Mēri, kas bija ieradušies šeit atklāja, ka tas būs tātad komisijas un dalībvalstu starpā, bet dokumentā parādās tas, ka tas ir nacionālais dokuments, kas ir balstīts uz daudz līmeņu pārvaldību un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc tas būtu jāskaidro pēc iespējas ātrāk. Tiklīdz mums ir skaidrs, ka runa ir par daudzlīmeņu pārvaldību, tad ir jāsaprot vispirms, starp ko tiek noslēgts, kas noslēdz šo nolīgumu. Un ko tas gal galā nozīmē, ka komisija apstiprinās nolīgumu, kas būs starp dalībvalsts un vietējo pārstāvi. Un tālāk par šo rīcības uh, kodeksu, jo arī te mums ir priekšlikums par to, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu par to, kā mēs varētu sagatavot partnerības nolīgumu. Jautājums ir par to, vai ir iespējams sagatavot nolīgumu 27 dalībvalstīm ar dažādu pārvaldības modeli. Līdz ar to tātad tam ir jābūt ļoti vispārējam. Bet līdz ar to arī rodas jautājums, vai mums vispār ir nepieciešams šāds rīcības kodeks. Vai mēs šajā rīcības kodekstā runājam tikai par metodu, vai mēs runājam arī par uh, saturu? Jo te būs saturs no dažādiem fondiem, un mums būs arī slavenais pilsētu saraksts. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi paskaidrot to visu. Um, pienācīgi definēt ne tikai mums, bet eh, tiem, kas to darīs, ka, jo viņi gaida, viņi vēlas šobrīd sākt sagatavošanas darbus, lai valdības varētu strādāt pie nolīgumiem, un viņi šobrīd nezin, kāda tam visam būs gal galā galīgā versija. Ir ļoti nozīmīgi eh, saprast, kā mēs uh, izprotam šo tematisko koncentrāciju un tālāk ar kādu metodu mēs strādāsim kādu metodu mēs izmantosim. Mums ir vairāki jauni instrumenti vispārējā regulā, kas atstās ietekmi uz uh, eh, RF un SF, bet uh, tos nav tik viegli izprast. Mums ir instrumenti, kas attiec uz uh, visu šo īstenošanas sistēmu sagatavošanu, akreditāciju, Mums ir vesela sistēma līdzfinansējumam, bet tāpat arī finans, finanšu korekcijām, kas ir ļoti nozīmīgas mums, kā tas viss darbosies. Un ejot tālāk, paskatoties tālāk, mums ir vēl citi interesanti elementi, kā piemēram vietējās rīcības grupas. Mums ir kopīgie rīcības plāni, kas arī ir kas pavisam jauns. Mums tāpat ir, ir ITR, kam būs um, kam būs zināms sakas uz fondiem. Tāpēc es vēlētos, lai referenti iekļautu savos jautājumos arī jaunās metodas, jaunos instrumentus, lai tiktu skaidrots, kurš instruments kādam nolūkam ir jāizmanto, jo ne jau visu var izmantot visam. Tas būtu jāpadara skaidrs, kādas tam visam būs sakas. Tāpēc es domāju, ka mums ļoti daudz vēl jādara, un šoreiz vispārējos noteikumos ir eh, daudz elementu no šīm te regulām. Mēs nevaram atrisināt problēmas regulā, ja mums nav skaidrs nostājas attiecībā uz vispārējiem noteikumiem. Mums ir jāstrādā kopā. Mēs nevaram strādāt atsevišķi, jo gal galā eh, tas viss nesasaistīsies kopīgā loģikā. Mums ir ietvars, bet mums ļoti daudz jādara, lai um, definētu un skaidrotu visus elementus, kas ir sarežģīti. Paldies! Paldies, un tagad vārds Viktoram Bostināru. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Lielākā daļa problēma jau tika pieminētas, es vēlētos atsaukties uz dažiem punktiem. Es eh, piekrītu tiem, ka partnerības nolīgumiem mm, nav jābūt tikai un vienīgi divpusējiem dokumentiem starp uh, Eiropas komisiju un dalību valstīm. Tas nav daudzlīmeņu nolīgums, tā nav daudz, no, daudzlīmeņu pārvaldība, ja reģionālam un vietējam līmenim nav ne, nekas sakāms. Te ir eh, skaidri jāprecizē reģionālo un vietējo spēlētāju loma. Tālāk, kas attiecas uz tematiskajām prioritātēm. Es eh, ļoti lielā mērā atbalstītu ideju par to, ka tad, kad tiek vestas sarunas ar dalībvalstīm, būtu jāparedz lielāka uh, fleksibilitāte dalībvalstīm, lai tās varētu pieņemt tematiskās prioritātes un piemērot tās savām vajadzībām un savai realitātei, jo uh, situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Tālāk par fleksibilitāti un kvotām. Es jau atkal aicinātu vairāk uh, manevrēšanas iespējas dalībvalstīm, jo specifikas atšķirības ir milzīgas dažkārt dalībvalstu starpā. Arī attiecībā šo ringfencing. Es vēlētos piedāvāt ideju par to, ka tiek vests sarunas um, dalībvalstu un komisijas starpā, protams, ņemot vērā arī katras dalībvalsts īpatnības par kopīgo strateģisko ietvaru, kas ir ļoti nozīmīgs. Manuprāt, šim dokumentam būtu, šis dokuments būtu jāpieņem padomē un parlamentam, nevis ar deleģētiem aktiem no komisijas puses. Un tas būtu kaut kādā veidā jāuzskata par pielikumu vispārējiem noteikumiem, nevis uh, jāuzskata par atsevišķu noteikumu, jo tas dos labāku pārskatāmību, kas būs vienā līmenī ar vispārējiem noteikumiem, un tas norādīs arī uz to, cik šis dokuments ir nozīmīgs, tad, kad to būs pieņēmusi padoma un Eiropas parlaments. Es esmu pilnībā pret ideju, un es neesmu vienīgais, es runāju arī savas eh, politiskās grupas vārdā, un ne tikai, mēs tikāmies ar ēnu referentiem pagājušajā nedēļā. Es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi pieminēt to, ka makroekonomiskā um, nosacītība nebūtu jāuzskata par daļu no vispārējiem noteikumiem. Un eh, jebkāda veida noteikumiem, kas tiek attiecināti uz kohēzijas fondiem jo tas būs jauns, vei, jauns veids, kā sodīt kopienas. Jo īpaši jāpaturprātā šis nolīgums, kas tika pieņemts pirms divām nedēļām padomē. Tā divētā fiskālā savienība tam būs diezgan nozīmīga ietekme uz dalību valstu spējām ne tikai īstenot eh, šīs politikas, bet arī līdzfinansēt Eiropas Savienības politikas. Un ja tiek paredzētas papildus sankcijas, tas būs neizturams sloks dalībvalstīm. Tāpēc šajā punktā es esmu pilnīgā pret eh, makroekonomisko stabilitāti kā vienu no kritērijiem. Un ir vēl arī daži aspekti, kas ir eh, saistīti drīzāk ar manu dokumentu projektu, bet par to runāšu vēlāk. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Manars kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos ēnu, es pateicos referentiem un ēnu referentiem par šo darba dokumentu, kas ir lielisks pamats turpmākajam darbam. Daudz, kas jau tika pateikts, galvenās problēmas jau tika pieminētas. Es vēlētos atgriezties pie ceturtā punkta. Es esmu par uh, referentu nostāju. Krēls kundze jau to lieliski izklāstīja, un es viņu pilnībā atbalstu. Uh, Tālāk, kas attiecas uz šiem partnerības nolīgumiem, es piekrītu tam, ku, kas jau izskanēja. Mums ir pavisam skaidri jānorāda uz to, ka ir nepieciešama sadarbības starp reģionālajām un uh, vietējām zonām, jo nevar būt tā, ka ir nolīgumi, kas ir tikai divpusēji nolīgumi, kuros mēs pilnībā aizmirstam par vietējo un reģionālo līmeni. Es piekrītu tātad tam, kas izskanēja jau iepriekš. Tālāk, kas attiecas uz strateģiskiem mērķiem, es domāju, ka te ir nepieciešama fleksibilitāte. Krēls kundze jau atgriezās pie šī jautājuma. un būtu nepieciešams panākt to, lai fonds uh, kopumā varētu izmantot arī infrastruktūrām. Kas attiec uz sadarbību, arī es esmu par ideju, uh, saskaņā ar kur mums vajadzētu izmantot šos fondus arī infrastruktūrām. Jo ir skaidrs, uh, ka tā ir projekta sastāvdaļa. Tālāk, kas attiec uz fleksibilitāti, tā, manuprāt, ir ļoti nozīmīga, ir nepieciešams manevrēšanas iespējas. Un jāsaka, ka šajā ziņā es esmu arī nedaudz skeptiski noskaņota. Es domāju, ka mums ir nopietni jāieklausās reģionu pārstāvu teiktajā, mums ir jāsaprot, kāds ir um, dalībvalstu vajadzības, varbūt pie šī punkta būtu jāatgriežas un jāstrādā vairāk. Un tālāk arī e, šis uzsvers uz demogrāfisko jautājumu. Par to daudz ticis runāts mūsu komitejā. Esam runājuši par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies iedzīvotāju novecošanās dēļ. Tie ir milzīgi izaicinājumi. Un varbūt būtu jāņem vairāk vērā šī demogrāfiskā pieeja. Es katrā ziņā to atbalstu. Tālāk, kas attiecas uz detaļām, kas ir saistīts ar sadarbību, es domāju, ka pie tā mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Tas arī būtu viss no manas puses pagaidām. Paldies nākošais eh, Marietiko. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Eh, iepriekšējiem runātājiem, kas palīdzēja man labāk saprast eh, tēmatus, kas man likās samērā tālu, jo eh, es ar tiem strādāju tikai vienu gadu, tāpēc es esmu pateicīgi par skaidrojumu. Un es nevēlos atkārtot iepriekšējo sacīto, jo mēs jau šeit runājam par vairākiem tematiem. Es gribu koncentrēties uz uh, likumdevēja labo gribu, šajā gadījumā mūsu labo gribu rast vislabāko veidu, kā mēs varētu uh, labāk izmantot fondus. Pirmkārt, gribu atgriezties pie fleksibilitātes jautājuma. Mēs par to jau runājām vairāk kārtīgi, par elastīgumu, par efektivitāti, par labākiem rezultātiem. Un tāpēc mums ir jārisina reģionālās un nacionālās īpatnības šeit. Jau tika komentēts, ka ir nepieciešams uh, uzklausīt reģionus, ņemot vērā to, ka reģioni pamatā pārzina, kur tad finansējums būtu jāizmanto. Tāpat arī man ir zināmas šaubas, un kā jau tas tika komentēts iepriekš, par ierobežojumiem, ko piedāvā komisija, it īpaši konkrētajā Eiropas sociālā fonda gadījumā. Un gribu arī pieskarties vēl priekšlikumam, ko sagatavoja komisija, vienkāršošanas gadījumā tai pietrūkst reālas vienkāršošanas Un, manuprāt, pagādām piedāvātais ir visai stīvs un grūti izmantojams. Vēlos pasvītrot vēlreiz, kā jau Bostinārī kungs komentēja to, cik svarīgi ir um, Eh, svarīgi ir makroekonomiskie nosacījumi un arī eksposta un eksante izvērtējums. Un par asociācijas nolīgumiem es atbalstu komisijas un refer komitejas un referentu sacīto, eh, cik būtiski ir daudz līmeņu pārvaldība. Ir ļoti svarīgi tas, ka ir jābūt mums praktiskiem un jākurģē un jāpie jāpielāgo visi līgumi dažādiem pārvaldības līmeņiem. Paldies. Tas viss no manas puses. Paldies. Eh, Frančeska de Anģels, nākošais, nākošā runātāja. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos eh, arī pateikties referentiem par lielisko eh, paveikto darbu, bet tagad daži. Tā novērojumi no manas puses. Tīri vispārīgi runājot. Un uzreiz es ķeršos pie komisijas teksta. Es nevaru piekrist e, tekstam, kas nosaka fiksētos parametrus izaugsmas paktā ja mums vajadzētu saistīt eh, teritoriālo jautājumu un, eh, jā, un, un makroekonomisko nosacījumu ievērošanu, tad mēs nodotu pašus principus, kas eh, ir, ir iedvesmojuši kohēzijas politiku. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, vispārīgiem komentāriem. Uh, reglaments, kas attiektos uz vairākiem struktūra elementiem, būtu nozīmīgs labai pārvaldībai. Tomēr mums būtu jādomā par to, kā pētniecības darbs tiktu iekļauts strateģiskajā ietvarā un uh, Es gribētu sacīt, ka ir jānosaka skaidra saikne starp abām strateģiskajām pieejām. Treškārt, partnerattiecību līguma ietvaros piekrītu, ka e, reģioniem ir jāparaksta šie partnerattiecību nolīgumi. Un jāņem vērā arī tas, ka pašvaldībām ir jātiek tieši piesaistītām šajos procesos. Jo reģioni ir tie, kuri pārvalda kohēzijas politiku. Ceturtkārt, partnerattiecību nolīgumi. Tiem ir jāsaskan ar tām operatīvām programmām, kurām ir jābūt ļoti skaidri sagatavotām. Tāpēc mērķiem un saistībām ir jātiek definētiem. Tālāk piektkārt - elastīgums un kvotas. Šajā sakarā mums ir jādomā par stratēģiju 2020. Es varu piekrist abiem referentiem šeit. Mums nav pietiekamās ne, e, elastības, lai mēs varētu izmantot reģionālās attīstības e, kritērijus. Konkrēti, e, tas attiecas arī it īpaši uz jaunajām dalībvalstīm. Turklāt, es uzskatu, ka mums ir jāatbrīvojas no uh, šīs fiksētās kvotas jēdziena un jāņem vērā sociālā dimensija kohēzijas politikā. Un visbeidzot, vienkāršošana. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo šeit ir runa par piekļuvi, par iespēju izmantot resursus. Un š, tas ir kā klupšanas akmenis. Šī problēma ir jāsakārto, ir situācija. Ja vienkāršo ir jāpadara vieglāka piekļuva finansējumam, un, manuprāt, komisijas priekšlikums nav paredzēts, eh, nav paredzējis šādu iespēju. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vienots regulējums visiem fondiem e, nebūtu vislabākais risinājums. Mums jādomā par vienkāršošanu. Gribu pateikties it īpaši kolēģim De Angelis, jo komisija nav par šo mērķi domājusi. E, kontrolas procedūras, tēriņu uzraudzības procedūras, tas. Um, Eh, eh, nevienmēr nozīmē vienkāršošanu. Katrā ziņā tas eh, piedāvātais vēl nav pietiekams. Che ha ispirato, credo, questa nuova organizzazione. Tālāk. Mums ir jādomā par vēl vienu nepilnīgu aspektu komisijas piedāvātajā tekstā. Eh, eh, jo nav norādes, nav aprakstīts, kāda tad būtu, ši, kāds būtu elastīgums starp fondiem. Es domāju, ka vajadzētu uzlabot eh, regulatīvo mehānismu, lai varētu nodrošināt lielāku elastīgumu katra fonda iekšienē. Tāpat ir arī jāapzinās, kādā veidā dažādie fondi savstarpēji sadarbojās un vai mēs varam šeit izveidot kādu savstarpēju papildināšanos. Šī problēma tīpaši attiec uz kohēzijas fondu, jo šis fonds ir ar ierobežojumu attiecībā uz tiem mērķiem, kur tas var tikt izmantots. Un šajā sakarā ir jāsako, kā var rīkoties, izmantojot citus fondus, lai varētu īstenot kohēzijas politikas globālos mērķus un tos, kas ir rodama stratēģija 2020. Tālāk par partnerattiecību no uh, līgumiem. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem tajā, ka ir eh, jāprecizē lietas vairāk un konkrēti. Mēs, uh, mums nav skaidrs, vai būs lielāka vietējā līmeņa dalība, demokrātijas dalība, vai tas tiks ievērots visos procedūras etapos. Es domāju, ka vajadzētu šos jautājumus iekļaut regulējošā tekstā, un pēc tam tiem ir jātiek iestrādātiem līgumos starp pusēm jo arī reģioni būs līdzējas puses, ne tikai dalība valstis viena. Tālāk vēlos piebilst par nosacījumiem runājot, ka nevaru piekrist šeit sacītājam un atgriežos pie vairāk kārt skatīt jautājumu. Komisija nav norādījusi, kāda ir konsekvence starp tās eh, paredzējumiem makroekonomiskai, makroekonomiskai ziņā. Un Eh, konkrētiem mērķiem. Manuprāt, šīs konsekvences trūkst. Un es domāju, ka komisijai vajadzētu sniegt precizējumus. Pretējā gadījumā tas būs tikai kā uh, represīvs pasākums, kuram nav vietas kohēzijas politikām. ir ļoti labi, ka mums ir kontroli, ka mēs varam nu, pastiprināt sankcijas, tas viss ir leģitīmi, jo pēdējo programmējumu rezultāti nav pozitīvi. Bet, manuprāt, makroekonomiskā nosacījuma kritēriji padara kohēzijas politiku par represīvu. Tāpat arī man nav skaitļu par jaunām, jaunajām kategorijām Es gribētu dzirdēt šeit vairāk paskaidrojumu. Vai jaunās reģiona kategorijas nenozīmē resursu pārdalīšanu no vienas kategorijas uz citu, jau no esošas kategorijas uz citu, vai, vai, vai tikai tas šeit neslēpjas? Un par kopējo summu, kas ir paredzēta katram mērķim, beigās mēs eh, no. Nu, sodīsim teritorijas, kuras atrodas šajos mērķa reģionos, jo griezti ir palikuši tādi paši. Turklāt, ja e, šie summas netiek atjaunotas, tad beigās mēs kopīgās summas samazinām. Un nāksies izmantot jau samazinātus resursus. Un es gribētu saprast, kā šī mērķu reorganizācija var atstāt nemainītu dažādu reģionu pozīciju, eh, uz kuriem attiecas citi mērķi. Un visbeidzot, jautājums par infrastruktūrām. Manuprāt, Komisijas iniciatīva ir pozitīva, bet tajā pašā laikā ir viens negatīvs aspekts konkrēti. Reģioniem nav iespēja autonomā veidā pārvaldīt šo jautājumu, jo beigu beigās E, jautājums būs atkarīgs no centrāla pieņemta lēmuma. Tas nav pieņemams šeit. Es gribētu izprast. Uz kādiem kritērijiem balstoties šie resursi tiks izmantoti, balstoties e, uz kādiem mehānismiem tiks noteikts prioritātes. Jo tas, kas ir redzams e, komisijas priekšlikumā, ir visai īsi un nedod iespēju to saprast. Un uh, Vajadzētu tomēr no komisijas puses lietas precizēt mazliet sīkāk. Paldies, un pirms es dodu vārdu ģenerāldirektoram, es gribētu sacīt sekojošu. Es saprotu, ka mēs visi esam nobažījušies par vienu jautājumu. Ar daudziem, bet viens ir pilnīgi skaidrs šodien, un tas ir tāds, ka regulējumi rada nosacījums reģioniem, kas tiek iesaistīti. Un mans ir iespējas tāds, ka mums vajadzētu ne tikai skatīties, kas ir tiešā veidā prezentēts regulas tekstā, piemēram, partnerattiecību līgumi, kas e, iekļauj e, reģionālās pašvaldības, taču mums ir jādomā arī par citiem risinājumiem. No tā viedokļa, vai tas atvieglo reģionu dalību, piemēram, virzību uz rezultātu nozīmē, ka vajadzētu identificēt eh, rādītājus, kas nav identificēji mazākos reģionos, mazākos programmās. Vārds sakot, jautājumi, kas eh, var apgrūtināt reģiona eh, pilnu atbildīgu dalību vai graut mazināt reģiona gribu iesaistīties šādās programmās. Un tagad es gribētu lūgt Niko, Niklasu Martinu sniegt savu skaidrojumu, bet es eh, redzu, Eriks Fadervorts ir devies prom, viņš bija, viņš bija mūsu eh, sakarpersonu starp komisiju un parlamentu, un, manuprāt, sekretariātam bija lieliska sadarbība ar viņu, un varbūt mēs varētu darīt viņam zināmus, jūs varētu viņam darīt zināmus manus komentārus, un tad mēs lemsim, kas būtu, būtu mūsu nākamā eh, saiknes persona ar Degā Reģī. Bet, Nikolas, tagad dodu vārdu tev. Thank, thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es noteikti nodošu jūs komentāru sērikam, kā jūs zināt, viņš eh, atrodas eh, reģionālajā ģenerāldirektorātā. Tiklīdz tiks e, e, nominēts e, viņa aizvietotājs, tad mēs ķersimies pie svarīgāko uzdevumu izskatīšanas, kas ir saistīta ar šīs komitejas darbu. Mēs šeit uzklausījām ļoti plašu komentāru klāstu, un man te ir vesela virkne komentāru. Tomēr es būtu pievērsīšos vissvarīgākajiem jautājumiem. Un Eh, kaut vēlāk eh, minēšu, kom, eh, minēšu komisijas nostāju. Vispārīgo lietu padomē apspriestais šeit tik pieminēts diezgan bieži un <clears throat> mūsuprāt vispārīgā strateģiskā ietvara uh, Uh, mērķis ir ne tikai tas, ka tas ir pamatdokuments, bet arī tas, ka tas uh, nodrošina pievienoto vērtību dalību valstīm. Uh, ļoti bieži tas nepalīdz dalību valstīm sagatavot programmas nākamajam periodam. Un mums, mēs vēlamies integrēt fondus, eh, proti to izmantošanu, ne tikai reģionālajā politikā, bet arī zivsaimniecībā, un vēlamies sasaistīt to ar citiem ES finansēšanas avotiem. Tāpat ir vēlamies nodrošināt saikni starp teritoriālo pieeju un eh, citām pieejām. Komisija pilnībā piekrīt eh, šai nostājai. Mēs redzam, ka CSF eh, arī mums varētu palīdzēt eh, virzīties šajā procesā. Mums varbūt vajadzētu papildināt, pilnveidot vairākus no elementiem. Un tādā veidā mēs eh, varētu vēlreiz diskutēt par šo dokumentu. Mums ir jānoskaidro, vai mūsu priekšstati par to, eh, kāda ir eh, CSF loma, eh, sakrīt. Es pilnībā piekrītu tām, ko teica De Angelis kungs par saikni ar 2020. gada stratēģiju. Manuprāt, tas ir viens no jautājumiem, ka mums ir noteikti jāpievēršas. Tāpat arī ir jāņem vērā citas politikas papildus kohēzijas politikai. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi integrēt dažādus finansējuma avotus. Tātad es pilnībā atbalstu to, ka saiknes starp uh, dažādām darba programmām uh, un tematisko koncentrāciju ir svarīga. Ļoti daudzi komentāri šovakar skāra partnerības līgumus. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis saprastu, e, kāds ir šis process un kā, kas patiesībā ir daudz līmeņu pārvaldība. Man bija interesanti uzklausīt jūsu bāžas un salīdzināt tās ar bažām, kuras e, e, tika paustas padomē. Šajā priekšlikumā mēs mēģinājām līdzsvarot e, e divus dažādus e, aspektus padomē tika paustas bāžas pār institucionālā ietvara ievērošanu dalību valstīs. Jo eh, te var rasties atšķirības, jo sevišķi federālajās eh, valstīs un dalību valstīs, eh, kur, kur paraudzes sistēma ir centralizētāka. Tāpat arī Mēs e, vēlamies nodrošināt to, lai reģioni un vietējās pašvaldības baudītu līdzvērtīgas e, tiesības procesā, procesa veidošanā. Komisija ir centusies panākt līdzsvaru starp dažādiem e, viedokļiem un izveidot tādu regulējošo dokumentu, kas kas ļautu ņemt vērā dažādu institucionālo ietvaru prasības. Vienlaikus mēs e, cent, centāmies nostiprināt daudz līmeņu pārvaldību. Kodeks ir svarīgs e, šī, e, šī procesa elements. Un tas ir dokuments, kas ir pieņemts kā deleģētais akts. tajā būtu elementi, kas sekmētu visu dalību valstu līdzdalību. Un dažādi iesaistīto pušu, jo sevišķi reģionālo varas iestāžu un uh, pašvaldību iesaistīšanos. Tomēr, protams, mēs nevaram piedāvāt vienu risinājumu, kas derēsit visiem. Kas attiecas uz pārinām, tad komisijas priekšlikumā partnerības līgums ir jāiesniedz kopā darbības programmām, tātad vienā pakotnē. Partnerības līgums ir dokuments, kas uh, ietver dalību valsti, aptver visu dalību valsti, kā arī uh, tas ir dokuments, kas ir iekšējo uh, pārunu rezultāts. Iesaistot reģionālā un vietējā līmeņa varas iestādes, lai panāktu uh, lēmumus, kas tiek vē vēlāk ietverti partnerības līgumā. Un tas nosaka, kāda būs programmēšana, tātad kāda būs uh, programma veidošana un kādas būs apakšnozaru nacionālās programmas uh, un kādi būs tematiskie mērķi. Tātad tas nosaka svarīgākos lēmumus, kas ir jāpieņem, un tie tiek apkopoti partnerības līgumos. Un ir intensīva diskusiju, konsultāciju un lēmumu pieņemšanas procesa rezultāts nacionālā līmenī. Kas attiec uz pārunām, partnerības līgums Eh, tiks apspriests ar komisiju nacionālā līmenī un reģionālajās, reģionālās programmas nepārprotami ietvers diskusijas ar atbildīgajām iestādēm ka, eh, attiecībā uz šīm programmām. Tā, tā būs tāda pa, paralēla eh, aktivitāte. Pēc pakotnes iesniegšanas vispirms tā ir jāapstiprina komisijā, tad komisijai jāapstiprina partnerības līgums un tad eh, tā var apstiprināt atsevišķas programmas, kas attiecas uz tematiskās pieejas līdzsvarošanu ar teritori teritoriālo pieeju. Manuprāt, šīs sasaistes ar 2020. gada stratēģiju dēļ eh, tematisko mērķu formulēšana, formulējums rada iespaidu, ka pastāv kaut kāda nelīdzsvarotība. Mēs esam izstrādājuši priekšlikumu, kurā ir pārāk liels uzsvars uz eh, sektorālo elementu, un varbūt netiek pie, pienācīgi ņemta vērā teritoriālā dimensija. Komisijas mērķis, eh, uzskats ir tāds, ka kohēzijas politika balstās uz teritoriālo pieeju. Tā ir politika, kas balstās eh, uz reģioniem, kuru teritoriālās vajadzības ir jāievēro. Un tas tika iestrādāts partnerības līgumu saturā un programmu uh, vajadzībās. Mēs centāmies nodrošināt šo līdzsvaru uh, vienotajā strateģiskajā ietvarā. Kā redzat, vairāk elementi ir iekļauti, lai sekmētu uh, konkrētu teritoriālo vajadzību uh, apmierināšanu. Piemēram, noteikumi par uh, integrētiem teritoriālajiem ieguldījumiem, uzsvars uz integrētām uh, pilsētas, pilsētvidas stratēģijām. Tātad tā ir plānota pieeja un, manuprāt, darba programmas un partnerības līgumiem uz to ir jābalstās, jo tas, tas sasaucas ar teritoriālajām vajadzībām un mēģina tās apmierināt. Kas attiecas uz tematisko koncentrāciju. Protams, ka sākumā ir jāsaprot, kādēļ ir nepieciešama šī koncentrācija, jo tas ir viens no pamat paņēmieniem, kas palīdzēs paaugstināt fondu ietekmi. Tas ir ne, ne kopīgs mērķis. Visi paredzētie mehānismi Eh, mehānismiem nevajadzētu būt tādiem, kas eh, traucē eh, noteikt atsevišķas teritoriālās vajadzības. Fondi darbojas atšķirīgi, kohēzijas fondam ir savs koncentrācijas līmenis un to nosaka uh, līgums. Kas attiecas uz Eiropas sociālo fondu, tad uh, tam ir savas konkrētas tematiski, savi konkrēti tematiskie mērķi. Uh, konkrēti mehānismi tiek izvēlēti pamatojoties uz iepriekšēju analīzi, kā jūs redzat. Lai mēs izstra, izveidot kaut ko, kas darbojas, tad noteiktos gadījumos ir jāpieņem grūti lēmumi. Mehānismu eh, mehānismu būtība tika eh, rūpīgi izvērtēta, un komisija uzskatīja, ka tād, ja mums, mūsu rīcībā nav fiksētu atskaites, atsauces eh, punktu, tad eh, mēs nesasniegsim vēlamos mērķus. Tāpat arī mēs saprotam nepieciešamību pēc eh, elastīguma, un mēs saprotam, ka uh, ietverta, ietverts elastīgums netiek tā īsti novērtēts. Tad procentuālie rādītāji attiecas uz uh, nac, nacionālo līmeni. Tādā veidā mēs ņemam vērā dažādu dalībvalstu teritoriālās vajadzības. Un tādēļ atsevišķām dalībvalstīm nav jāatbilst kaut kādam vienam konkrētam fiksētam rādītājam. Pastāv, eh, pastāv ehm, dažādi rādītāji dažādiem reģioniem. Piemēram, piemēram, eh, reiz, netiek iero, pied, piemēram, finansējums var sasniegt 50% noteiktiem, eh, noteiktiem tematiskajiem mērķiem. Citiem, eh, citās, citiem mērķiem tiesa ir 40% vai 20%. Tad mēs šeit mēģinam uh, diferencēt. Atsevišķi uh, projekti var saņemt uh, finansējumu no dažādiem avotiem vienam un tam pašam mēķim. Mūsuprāt, arī tas nodrošina elastīgumu attiecīgajā līmenī. Atbildot uz turpmākajiem jautājumiem. Eiropas līmeņa teritoriālā sadarbība. Jautājums par pārobežu infrastruktūru. Arī tas ir komisijas eh, viens no komisijas kopīgajiem mērķiem. Tas ir uh, eh, sastais pāns uh, eh, līgumā par Eiropas uh, Savienības darbību. Jānodrošina uh, infrastruktūra pārobežu sadarbībai. Mūsuprāt, tas jau ir ņemts vērā. Atbildot uz jautājumu par vienkāršošanu, man nav īsti laika to izklāstīt detalizēti. Mēs centāmies uh, pirmkārt vienkāršot kopējo ietvaru, un es varbūt eh, varētu ats, kādā citā reizē padiskutēt par šo sīkāk. Tomēr ir vairāki eh, paņēmieni, kas mūsuprāt eh, varētu no, iz, nodrošināt proporcionalitāti un uzlabot elastīgumu. Un te mēs esam panākuši ievērojumu progresu. Piemēram, mēs esam izveidojuši kopīgu pie, eh, piemērotības kritēriju kopumu visiem pieciem fondiem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi visiem labguvējiem, un tas tiešām rāda ievērojumu atšķirību. Mēs esam centušies iestrādāt konkrētus noteikumus da, attiecībā uz projektiem, kas attiecas uz summu uh, mazāk par 100 tūkstošu eiro. Tātad ir vairākas citas jomas, kuras es varētu minēt kā piemērus, tomēr eh, tie ir daži piemēri, kas parāda, ka mēs apzināti centāmies vienkāršot šo sistēmu, kas attiecas uz piemērotības kritērijiem. Viens no mēķiem bija izveidot eh, vispārēju noteikumu par PVN, un tas ir stingrāks par iepriekšējo nosacījumu. Taču, mūsuprāt, tas nerada lielākus izdevumus darbībai, jo mūsu mērķis bija panākt, lai infrastruktūras darbība tiktu finansēta no uh, valsts budžeta. Tātad, ja tā ir valsts infrastruktūra, tad PVN, ko, uh, eh, ko, uh, eh, kas būtu jāmaksā valsts uh, iestādē, kur atbild par infrastruktūras īst, projekta īstenošanu, uh, tiks uh, maksāts un nonāks valsts budžetā. Komisijas uzskats ir tāds, ka uh, tā, tie nav papildu izdevumi, kas būtu jāfinansē no ES budžeta. No ES budžeta optimāl, optimāls izmantošanas viedokļa eh, tas nebūtu li, liederīgi. Atbildot, atbildot uz jautājumu par reģionu kategorijām, mūsu eh, domu gājiens, eh, gāj, gājiens jau ir ticis paskaidrots eh, iepriekš. Komisijas priekšlikums attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu ir panākt līdzsvarotu budžetu kohēzijas politikai, kas vienlaikus vienlaikus uh, nodrošina uh, kohēzijas politikas uh, mērķu sasniegšanu Eiropas stratēģijas 2020. gadam uh, ietveros. Un fond, finansējumam, ko reģionis saņem, ir jāatbilst uh, attiecīgajiem ekonomiskās attīstības līmenim. Tad tas varbūt jautājums netika pareizi formulēts. Uh, uz to ir jāskatās vispārējā, līdz, vispārējās līdzsvarotās pakotnes ietvaros. Uh, Eh, tas nav tā, ka ja finansējums nenonāk vienā, eh, vienā eh, pie viena lama guvēja, tas nonāks pie cita. Finansējums tiek piešķirts noteiktas kategorijas reģioniem un atkarīgs no to absorpcijas kapacitātes. Kas attiec uz makroekonomikas nosacītību, te ir jāizvērtē sekojošais. Ir svarīgi uzdot jautājumus, formulēt jautājumus e, pareizi. Manuprāt, pirmais jautājums, kas te būtu jāizdot, jāuzdot, ir, vai būtu saprātīgi izveidot procedūru, kas e, ļauj pielāgot kohēzijas finansējumu tā, ka to var izmantot pasākumiem, kas tiek e, veikti nacionālā līmenī, piemēram, e, pārmērīga ekonomiskā deficīta vai makro, e, makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai. Jābūt mehānismam, kas ļauj pārdalīt eh, kohēzijas finansējumu tā, lai tas atbilstu valsts finansējumam, kas tiek izmantots dažā, dažādu ekonomisko sarežģījumu novēršanai. Otrais jautājums, kur varētu uzdot, ir, vai ir pareizi, ka dalība valsts, kura nav izpildījusi uh, rekomendācijas, kuras ir uh, iz, izveidojusi padome eh, pārmērīgas makroekonomiskās līdzsvarotības novēršanai vai pārmērīga budžeta deficīta novēršanai, eh, var saņemt eh, tādu pašu finansējumu attiecībā uz savām koheizijas programmām no ES budžeta neatkarīgi no to efektivitātes. Proti, ja šīs programmas nav bijušas efektīvas. Komisijas uzskats ir nē tad nevar izmantot ierasto schēmu. Un ir jābūt eh, noteiktiem eh, nosacījumiem, noteiktai situācijai un nedrīkst novirzīt eh, budžeta līdzekļus dalību valstīm apstākļos, kas nav optimāli. Tomēr vienlaikus tiek pieņemts tas, ka ir nepieciešams elastīgums. Elast, elastīgums, kā e, līdzekļu piešķiršanā vai nepiešķiršanā, atkarībā no apstākļiem. Tieši tādēļ ir jārīkojas, jārīkojas tā, lai finansējums tik novirzīts programmām, kas ir rentablas. E, un finansējums, finansējumu varētu liekt programmām, kuras nav rentablas. Trešais jautājums. Vai ir jēga nodrošināt turpmāku palīdzību dalību valstīm, kuras ir eh, atrodas finanšu grūtībās savas um, ekonomiskās fiskālās situācijas dēļ. Un ja tā ir izpildījusi visus eh, nosacījumus, kas uh, ir izvirzīti šai sistēmai, un atbildi ir jā, tieši tādēļ uh, ir iespējams saņemt papildu līdzekļus. Kā tas uh, Ehm, kā tas nesen ir ticis eh, oficiāli apstiprināts. Tātad komisija ir izstrādājusi pamatotu mehānismu pakotni, kas eh, tiešām ehm, ir eh, balstīt uz veselo saprātu. Kas attiecas uz Connected Europe Facility instrumentu, komisijai ir bijusi iespēja uzklausīt savus kolēģus, kuri atbild par eh, nosacījumiem šajā jomā. Kas attiecas uz šī instrumenta un kohēzijas politikas miedarbību, tad ir ārkārtīgi svarīgi panākt, eh, lai tas darbotos efektīvi. Mēs apzināmies, ka dalībvalstīm ir jāzina, eh, kurie projekti saņems finansējumu no Connected Europe Facility uh, avotiem un kāda daļa finansējuma tiks piešķirta no kohēzijas eh, politikas fonda. Te vajadzētu, eh, te vajadzētu izvērtēt prioritātes un eh, jāveic rūpīga plānošana. Ja mēs to varēsim panākt, tad mēs spēsim iegūt to labāko no abām pasaulēm. Un nodrošināt to, ka svarīga, svarīgi infrastruktūras projekti saņem eh, vajadzīgo finansējumu īstajā laikā un projekti var tikt īstenoti. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Tagad vārds Gāras Kornei. Liels paldies, priekšsēdētāji. ir jāsaprot pavisam skaidri. Mēs ar Lamberu identificējām četrus punktus darba dokumentā, par kuriem mēs vēlētos eh, runāt padziļināti. Bet mums nekas neizdosies, ja katru reizi mēs veltīsim divas stundas tam, lai runātu par pilnīgi visu. Jo, ja mēs runājam par visu, mēs tā arī nerunāsim ne par ko padziļināti. Tāpēc arī es neko neteicu par šo te Connecting Europe vai makro nosacītību, tas nebija paredzēts. Par to mēs runāsim padziļināt kādā no nākamajām sanāksmēm. Taču izteikšu dažus komentārus par tām prior četrām prioritātēm, kuras bijām izraudzījušies šās dienas sanāksmē. Godmaņkungs uh, um, uzdeva jautājumu par to, kādai būtu jābūt šai fleksibilitātei. Vai ir iespējams pāriet no vienas prioritātes uz citu, ja tas pienācīgi nedarbojas? Protams, ka atbilde ir nē. Fleksibilitātei ir jābūt tad, kad ir sarunas par partnerības līgumiem starp uh, vietējām reģionālām iestādēm, dalībvalstīm un komisiju. Tad ir iespējams organizēt un, organizēt un izmantot šo fleksibilitāti. Es domāju, ka mums būtu skaidrāk jāformulē tas, kā reģionu, pilsētas, eh, vietējā līmeņa spēlētāji varētu piedalīties šo līgumu izstrādāšanā. Es domāju, ka komisijai būtu jāpārdomā, ko tā vēlēsies teikt ar šo eh, priekšlikumu, un jo īpaši varbūt jādomā par to, ko jūs nevēlējāties teikt ar šo priekšlikumu. Un tad mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu nodome. Elizabet, mēs um, ilgstoši varam diskutēt par tevis pieminēto tēmu. Es zinu, ka vienā no nesenajām diskusijām mūsu grupa bija pret e-marking, uh, bet mums neizdevās gūt vairākumu atbalstu. Taču, ja mēs uh, runājam par šo punktu šodien, tad nāks konstatēt, ka Lisabonas uh, stratēģija ir izgāzusies, un šis e-marking bija paredzēts tieši attiecībā uz Lisabonas stratēģiju. Es domāju, ka ar earmarking kā tādu vienu pašu mums neko neizdosies panākt. Tāpēc ir nepieciešams paraudzīties uz to, kas pašreizajā priekšlikumā mums ļaus sasniegt mērķus un izslēgt visu to, kas ir tikai tāds kārkas reģioniem, pilsētām, pašvaldībām, proti, kas patiesībā neko nelīdzēs ilgtermiņa attīstībai šajos reģionos. Un gal galā runāsim vēlreiz par demografisko attīstību. Protams, ka tas nav mērķis pats par sevi. Bet um, demografiskā attīstība mums eh, rada zināmas problēmas, un es domāju, ka tās nav pietiekami lielā mērā ņemts eh, vērā šajā priekšlikumā. Protams, jāpārdomā, kā mēs to varētu darīt, bet es domāju, ka tam būtu, tas būtu jāņem vērā daudz vairāk nākotnes kohēzijas politikā. Tika uzdots ļoti nozīmīgs jautājums, proti, kad mēs izlemsim par saturu. Vai mēs par to izlemsim tad, kad būs pieņemta daudzgadu finanšu schēma vai pirms tam? Tev pilnīgi taisnība, Jan. Mēs ar Lambēru esam pārliecināti ap divi, ka galīgais lēmums nav iespējams, iekams mums nav zināms, kādu budžeta līdzekļu ir mūsu rīcībā. Komisija piedāvā ceļu, kas neiet pat tik tālu, kā to paredzējis Eiropas parlaments. Ja mēs paraugamies eh, ciešāk, tad attiecībā uz kohezijas politiku mums nebūs eh, pat tik daudz līdzekļu, kā iepriekšējā plānošanas eh, periodā. Mūsu rīcībā būs vēl mazāk līdzekļu. Citiem vārdiem sakot, ja padome samazinās pieejamos līdzekļus, tad tas ietekmēs kohēzijas politikas būtību un mums ir jāsaprot, ko mēs varēsim darīt kohēzijas politikas ietvaros un ko mēs vairs nevarēsim darīt. Iespējams, ka padoma būs pietiekami saprātīga, lai piekristu komisijas priekšlikumam, bet es neizslēdzu iespēju, ka mēs saskarsimies ar problēmām arī šajā jomā. Un bez budžeta līdzekļiem nav iespējams pieņemt galu lēmumu par saturu. To es vēlējos uzsvērt. Es domāju arī, ka attiecībā uz vispārējo, kas eh, ir sākāms par šīm šāsdienas četrām prioritātēm, mēs piekrītam, mēs esam viensprāts tajā, ko vēlamies panākt. Un tagad mums ir jāatrod pareizais, saprātīgais formulējums, kā mēs to visu varam ierakstīt likumdošanas priekšlikumā. Un kā panākt to, lai šis līdzsvars eh, tiktu paturēts starp vispāriem noteikumiem un, un attiecībā uz katru uh, fondu atsevišķi. Bet pie tā mēs noteikti atgriezīsimies vēlāk, un mums jau ir bijusi iespēja par to runāt, gan runājot par mm, pilsētu attīstību, gan pārobežu attīstību un tā tālāk, un tā joprojām tas ir saistīts ar daudzām un dažādām jomām, bet katrā ziņā ir nepieciešama konsekvence. Un visbeidzot, uh, vēl viens komentārs, ja es nerunāju par kvotām uh, konkrēti, tad tas bija, tas, tad Mārtiņa kungam es vēlētos teikt, es nedomāju, um, reģioniem nav uh, tik liels elastības, kā jūs to uzskatāt. Ja mēs paraugamies uz dažiem reģioniem, kas ir labi attīstīti, piemēram, Itālijas ziemeļos, vispirms ir pienākums izmantot 50%, 52% no SF paliek 48%, no tiem vismaz 5% ir jāizmanto pilsētā attīstībai, tātad paliek 43%. No šiem 43% ir jāatskaita 8% trim galvenajām prioritātēm, un no šiem 8% 20% ir paralizēti energoefektivitātei un atjaunojumām enerģijām. Galu galā atlikums nav tik liels, un ar šiem 20% es tālāk varu mēģināt ņemt vērā atlikušās prioritātes, kāds ir reģionam. Nu, godīgi sakot, gala rezultātā šī summa nav īpaši liela, un te nevar runāt par īpašu pārskatu un skaidrību nākotnē. Es domāju, ka mums būtu jāanalizē šīs jautājums, kas saistīts ar vispārējo līdzsvaru. Vai, tieši, vai mēs tik tiešām vēlamies ko tādu? Jo mēs vēlamies uh, kohēzijas politiku ne tikai 2020 uh, eh, ietvaros, bet mēs vēlamies vispārēju kohēziju, kā tas ir ierakstīts līgumos. Un es domāju, ka mums ir jāsaprot, vai reģioniem ir visa nepieciešamā fleksibilitāte, lai samazinātu atšķirības starp reģioniem un lai panāktu ilgspējīgu attīstību paralēli. Paldies! Lielas paldies! Um, Humners kundzei bija jāatstāja zāle, viņa atgriezīsies pēc brīža, un es viņu pagaidām aizstāšu. Lielas paldies, kolēģi! Man nekas nebūtu piebilstams jūsu teiktajam, ja nu vienīgi. Tas, ka nākamreiz mēs uh, izvirzīsim četras jaunas prioritātes mūsu debatēm, tātad četri jauni punkti, par kuriem būs jārunā padziļinātiem. Iespējams, ka runāsim um, par saikni starp atsevišķiem fondiem un vispārējiem noteikumiem. Un varbūt, ka mums pat būtu jārunā par atsevišķu punktu, jo tad, kad mēs izskatām uh, visus vis šos mērķus, nu, tad nāks konstatēt, ka attiecībā uz dažiem punktiem mums ļoti daudz kā trūkst. Tā piemēram, lauku attīstības fonds, Ehm, piramīdas pašā apakšā ir energoefektivitāte. Es domāju, ka mums būtu jārunā par saikni, ehm, kāda ir katram fondam ar šo vispārējo, vispārējiem noteikumiem. Es nezinu, varbūt tas varētu būt atsevišķs punkts. Astotais vai devītais. Bet katrā ziņā būtu nepieciešama konsekvence lai tiktu ievērots tās jums, kas ir prioritārāks, jo īpaši mūsu diskusijās ar citām komitejām. Tātad nākamajās debatēs mēs runāsim par četriem jauniem punktiem, un pagaidām tas arī būtu viss šās dienas debatēs. Par šo punktu pateicos visiem, kas piedalījās debatēs. Līdz ar to varam izskatīt nākamo punktu mūsu šodienas darba kārtībā, un Tagad izskatīsim astoto punktu. Eiropas Savienības makro reģionālā stratēģija novērtējums pašreizējā prakse un nākotnes izredzes ir īpaši vidusjūras reģionā. Mūsu referencija ir François Alfonsi. Jums vārds, kolēģi. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu mazliet nobažījies, jo ēnu referenti kas bija visu pēcpusdienu klāt, ir devušies joprojām, un tāpēc um, Es nezinu, kā mēs to skatīsim. Šis punkts bija jāskata vienu stundu rītdien. Mums ir palikušas tagad līdz beigām 20 minūtes. Es nedomāju, ka būs saprātīgi to iesākt, izņemot, it īpaši ņemot vērā kā bērnu referenti, kas bija klāt visu pēcpusdienu, Daļķkungs, un kas bija klāt visu laiku, kur vairs nav. Es gribētu varbūt um, aicināt, tā kā cits punkts vēl šodien skatāms, bet tas tā ir atskaite par vizīti Varšavā. Varbūt, ka mēs varētu to uzklausīt un tad rīt pulksten deviņos, kā bija sākotnēji paredzēts, skatīt manēju punktu. Ne? Yeah, I'm a little bit puzzled. Jā, esmu mazliet um, uh, apmulsis. Arī jūs esat mazliet apmulsis, un tik tiešām tā tas bija paredzēts uz rīt rītu, un, un pilnīgi, jums ir pilnīgi taisnība, ka to var skatīt ar ēnu referentiem. Bet mēs nevaram apsolīt jums veselu pilnu stundu. Uh, tas ir nevis sapulces garuma dēļ, bet sapulces satura dēļ. Un ja jūs gribat paspēt uz lidmašīnu, tad ir jābūt, e, jābūt, jāizsakās īsi, jūs esat speciālā, e, speciālists reģionālo lidostu e, ziņā. Mēs varam piešķirt jums pusstundu, pat varbūt 40 minūtes vai vairāk. Labi, gadījumā tagad. Mums ir jautājums Jā, priekšsēdētāji piekrīt jūs sacītam. Saka referents. Okay. Okay. Now, now we have left. Tagad mums ir um, Patlikusi atskaita par delegācijas, eh, regi delegācijas vizīti Varšavā 16. 17. oktobrī, un protokols ir mūsu mapēs, un mēs bijām šeit prezidentūras sākumā, šodien mēs uzklausījām no prezidentūras um, atskaiti pār visa perioda rezultātiem, bet varbūt es tagad varētu uzklausīt komentārus. Vai tie varētu būt vienkārši paziņojumi? ja visi tam piekrīt. Un šķiet, ka visi piekrīt. Es domāju, ka mēs esam izveidojuši savu veidu, kā mēs šo prezidentūras apmeklēšanas procedūru izstrādājam, kā mēs to turpināsim. Manuprāt, tas bija adekvāts, piemērots veids, vismaz tā man šķiet, un es tagad redzu, viens runātājs ir pieteicies, Solbrekt kungs, jā, priekšsēdētāji, es domāju, ka gribētu atgādināt tikai to, ka Varšavas apmeklējuma laikā, kad eh, mēs apmeklējam reģionālās attīstības ministriju, bija vairākas nopietnas piezīmes par jauniem regulējumiem un problēmas, grūtības, Eh, kas rada grūtības visiem referentiem. Un jūs varētu atgādināt, kādas ir piezīmes no dalībvalstīm prezidentūras laikā, manuprāt, eh, šī bija svarīgā sanāksme ar nozīmīgiem rezultātiem un varbūt vajadzētu tā satura atgādināt. Paldies. Un mums ir jāskatās, kas tad vēl mums ir darba kārtībā palicis. Mums šai sanāksmes daļai vairs nekas nav atlicis, ko skatīt, un tad mēs varam tikties rītā, pulksten deviņos, skatīt to darba kārtību, par kuru mēs vienojāmies. Paldies!